Witam Państwa. We should start. Dāmas un kungi, būtu jāķers pie darba. Polsce jest nawet taka piosenka, nie lubię poniedziałku. Šodien ir pirmdiena, jā, e, mums Polijā pat ir kāda ļoti populāra dziesma, ko sauc man nepatīk pirmdienas, bet, e, nu, nestoties arī uz to, ko jūs domājat par pirmdienu, kā nedēļas dienu. Mums šodien ir jāķers pie darba, ir jau um, pulkstens pāri trījiem. Šodien mums ir kopīgas diskusijas uh, kopīgi ar vēl vienu komiteju, ar kuru mums ir kopīgas kompetences zināmā mērā. Tā ir NB komiteja kas šodien kopā ar mums piedalās uzklausīšanā. Mēs abas komitejas pievēršas arī pārtikas nekaitīgumu jautājumiem. Pagaidām vēl nesākšu sēdi, jo ir jāpagaida arī NVS, NV komitejas priekšsēdētāja vēl nav ieradusies. Šodien Mums būs pieejams uh, tulkojums visās valodās, izņemot uh, gēlu, čehu un maltiešu valodas. Uh, sēde tiek straumēta internetā. Gribēju arī sirsnīgi sveikt visus, kas piedalīsies šajā uzklausīšanā, kas ir veltīta pārtikas produktu marķēšanai un izcelsmes norādēm. Šodien mēs tātad to kopīgi vadīsim ar kolēģiem no MV komitejas. Uh, Pirmām kārtām tiks runāts par uh, marķēšanas programmām dalību valstīs. Tāpat arī runāsim par uh, komisijas uh, ieviešanas aktu par izcelsmes norāžu brīvprātīgu norādi uz pārtiks produktiem. Mēs runājam par uh, regulu 1169 šķērsvītra 201, kas tika nesen pieņemta. Uh, Protams, mēs vēlamies arī pēc eh, atkārtotām patērētāju prasībām garantēt vairāk, eh, vairāk transparences, jeb caurskatāmības. Izcelsmes norādes ir eh, viens no veidiem, kā to paveikt. Tad, kad Valēna kundze, NV komitejas priekšsēdētāja, būs ieradusies, mēs viņu šeit laipni lūksim. Tagad es gribēju pateikties eh, Kaputo kungam, kurš eh, inicijēja šīs uzklausīšanas rīkošanu. Viņš piedāvāja pievērsties tieši pārtiks marķējumu jautājumiem, gribēja pateikties arī visiem pārējiem, kas uh, sadarbojās, kas mums palīdzēja šīs uzklausīšanas sarīkošanā. Dalība valstis jau ir um, izveidojušas marķēšanas schēmas nacionālajā līmenī. Mums ir jāizvērtē, kādu ietekmi uz ražošanu lauksaimniecību ir atstājusi šī programma. Mums būs uh, uzklausīšana divos paneļos. Pirmajā mēs uzklausīsim pārstāvis no dalību valstīm, kas informēs mūs par nacionālajām programmām. Otrajā panerī mēs mēģināsim atbildēt uz jautājumiem, vai uh, šie likumdošanas akti, kas atrunā uh, izcelsmes valsts uh, un izcelsmes vietas principu, ir pietiekami, lai uh, uzlabotu patērētāju vēlmi pēc caurskatāmības un arī ņemtu vērā lauksaimniecībā strādājušo intereses tad mēs varētu uzsākt pirmo paneli. Ir ieradušies vairāk eksperti. Būs, protams, kolēģiem arī iespēja pēc tam uzdot jautājumus. Ir pienācis brīdis pie mums laipni lūgt Valjām kundzi, un mums ir atvēlēts arī kāds brīdis prezentācijai no Santa ģenerāla direkcijas. Tāda ir mūsu ieplānotā programma. Katram uh, runātājam mēs runā, dosim pa desmit minūtēm. Runātāji mums stāstīs par nacionālo programmu īstenošanu, par to, kādēļ tās tika īstenots un uh, kādas varētu būt programmu sekas. Pirmajā panelī uzstāsies trīs runātāji. Pirmais Roberto Monkalvo, kas ir Itālijas lauksaimnieku. Uh, asociācijas Koldiretī priekšsēdētājs. Viņš pastāstīs par to, kas ir noticis Itālijā. Uzstāsies arī Sebastians Helms no um, Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas. Uh, Viņš stāstīs, protams, par uh, Somijā pieredzēto un došu vārdu arī Kamilai Pērānai, kas vada patērēta, Eiropas patērētāju aizsardzības organizāciju. Viņa stāstīs tad par Francijā pieredzēto. Katram došu pa desmit minūtēm, lūkšu runātājs būt disciplinētiem, nerunāt ilgāk, un pirmais uzstāsies Mokālvo kungs. Lūdzu. Desmit minūtes, ne ilgāk. Labdien! Priekšsēdētāji kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Es esmu Koldi Reti, organizācijas priekšsēdētājs. Esmu to darījis jau ilgu laiku, un Itālijā mums ir 1,6 miljoni um, dalībnieku. Mēs esam viena no lielākajām asociācijām Itālijā. Mēs arī sadarbojamies ar uh, vairākiem uh, pārstāvjiem, kas ir. Uh, No citām valstīm ir šī fondacione kampaņa Amika, uh, Tas ir fonds, kurā sastāva miljoniem itāļu pilsoņu, lauksaimnieku. Un mēs runājam par 1200 noieta tirgiem Itālijā un 20 tūkstošiem MVU ir arī Observatorio Agro Mafija. Tā ir observatorija, kas sadarbojas ar prokuroriem un tiesību sargājošām iestādēm, lai varētu labāk cīnīties pret noziedzību pārtiks ražošanas un lauksaimniecības jomā. Un arī kredīta agri ietilpst mūsu organizācijā. Eh, tas ir eh, institūts, kas piešķir uh, kredītus, Rīko konsorcijas un arī Filiera Itālija ir mūsu sastāvā, kurā piedalās um, lielākie lauksaimniecības produktu ražotāji. Mēs varam diskutēt par mārķēšanu, par citiem svarīgiem uzdevumiem gan Itālijā, gan arī ārpus tās. Uh, Protams, ka patērētāji vēlas vairāk informācijas, vairāk caurskatāmības saskaņā ar lauksaimniecības ministrijas datiem. Mēs varējām secināt, ka 96% no Itālijas pilsoņiem pieprasa obligātu pārtiks produktu marķēšanu. 80% no Itālijas pilsoņiem uzskata, ka ir svarīgi pirkt tādus pārtiks produktus, kas ir ražoti Itālijā ar uh, Itālijas, Itāļu izaivielām. Un uh, tikai uh, janvārī šogad, viena mēneša laikā, pēc tam, kad tika publicēta intervija par uh, regulu 1169, tika sagatavots lūgumraksts, uh, lai pieprasītu šādas izcelsmes norādes, un tikai divu mēnešu laikā tika uh, savākti 200 tūkstoši parakstu. Pilsoņi pieprasa augstāku caurskatāmības līmeni Un, protams, eh, mēs tādā veidā varam arī eh, labāk novērtēt lauksaimnieku darbu, eh, piedāvājot ilgspējīgus un kvalitatīvus pārtiks produktus. Mums ir arī jācīnās pret tā saukto sounding fenomenu, kas skar ne tikai Itāliju, bet arī citas valstis jo ir ļoti daudz produktu, kas tiek aizvien vairāk pasaulē kopēti. Mums ir jau gadu spēkā obligāts pārtiks produktu marķējums piensaimniecībā. uz iepakojuma ir jānorāda, no kuras valsts ir šī slaucamā govs, no kuras piens ir iegūts un no kurā valstī piens pēc tam ir ticis pārstrādāts. Protams, arī siera ražošanas sektors Itālijā ir ļoti svarīgi pēc vairākām prasībām. Uh, mēs arī pieprasījām, lai eh, tiktu izmantoti šādi obligāti marķējumi attiecībā uz kviešu izstrādājumiem, piemēram, makaroniem, arī rīsiem un tomātiem, kas eh, tiks piemērot šis marķējums līdz 20. Eh, gada 31. martam. Jūs attēlā varat redzēt, kā produkti tiek marķēti Itālijā. Šāds marķējums tiek izmantots aptuveni gadu ja mēs runājam par piena izstrādājumiem un pienu, ir bijuši e, ieguvumi pateicoties šādai marķēšanai. Mēs esam pieredzējuši, ka piena cena nav gandrīz mainījusies, tikai 0,6% apmērā ir bijušas svārstības. Nu, tas nav gandrīz nekas. bet savukārt ražotāju saņemtā cena ir pieaugusi par vismaz 25% pēdējā pusotra gada laikā. Tas ļoti labi demonstrē, ka mēs esam nopietni ņēmuši vērā patērētāju vēlmes. Viņi vēlas zināt, no kurienes tad nāk um, piens, ko viņi dzer, uh, viņu ēstais uh, siers. Mēs vēlamies arī darīt eh, zināmas eh, cenas, lai patērētāji būtu informēti, kā tiek veidotas cenas par viņu pirktajiem produktiem. Mēs esam arī mēģinājuši labāk sadalīt eh, tādu godīgāku cenu veidošanas politiku visā ražošanas ķēdē, lai arī galvenokārt lauksaimnieki un šajā gadījumā piensaimnieki būtu ieguvēji. Es jau pieminēju, ka cena uh, piena produktiem pēdējo, pēdējā pusotra gada laikā ir pieaugusi par ceturdaļu. Es jau pieminēju rīsus, makaronus uh, un tomātus, un no šiem produktiem arī uh, ražotas izstrādājums, ka uz tiem arī tiek pie, mērots marķējums. Ir vēl sešas citas valstis, kas ir saskāršās ar līdzīgu pieredzi kā Itālija, ieviešot šo obligāto marķēšanu. Mēs uzskatām, ka problēma ir, uh, problēma ir uh, harmonizētu noteikumu trūkums Eiropā. Uh, Harmonizācijas uh, trūkums uh, nozīmē, ka mēs nevaram pietiekami labi reaģēt uz pilsoņu vēlmēm. Un tādējādi mēs arī nevaram eh, pietiekami labi izpildīt to, ko vairākas reizes ir pieprasījis Eiropas parlaments. Ir bijis ievērojams skaits dažādu rezolūciju, kurās Eiropas parlaments ir paudis savu atbalstu obligātām uh, produktu marķēšanas normām. Kas ir <clears throat> noticis eh, pēc pēdējās regulas stāšanās spēkā? Tā gan stājās spēkā ļoti nesen, bet īstenojošā regula pat neņem vērā patērētāja intereses. Viņi vēlas obligātus marķiešanas pasākums produkta izaivielai. Un tāpat tas nereaģē uz parlamenta atkārtotajām prasībām. Daudzās situācijās sākotnējās izaivielas izcelsmi jauc ar um, muitā uh, konstatētā produkta, um, iz, ar, ar muitas uh, pārbaužu laikā konstatēto izcēlesmi, bet uh, tas rada patiešām apjukumu. Ir arī uh, paredzētas atkāpes attiecībā uz reģistrētām um, tirzniecības zīmēm un izcelsmes norādēm. Tas īstenojās regulas, īstenojušā regulā nospraustos mērķus um, padara vienkāršāk sasniedzams. Ja mēs runājam par uh, regulu 1169, uh, šķērsvīta 201, patiešām pietrūkst uh, tādas um, vienotas uh, harmonizācijas. Šī regula, mūsuprāt, nav uh, nesus cerētos augus, tādēļ ir jāsaprot, ka mēs varētu sastapties ar jaunām problēmām, nu jau varbūt šī sasaukuma beigās vai nākamajā. Ir jāpieprasa, lai uh, izcelsmes marķējums būtu obligāts pilnīgi attiecībā uz visiem produktiem, gan runājot par sākotnējo uh, izēvielu, uh, gan arī gatavu produktu. Un tad eh, mēs varētu patiešām labāk ņemt vērā to, ko vēlas eh, dalību valsts. Un pirmām kārtām Itālija paldies. Un tagad došu vārdu Hielma kungam lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir liels gods būt šeit un runāt parlamenta deputātu priekšā. Un noteikti visu interesantu priekšā, jo tēma ir interesanta un relevanta no daudziem. Vispār eh, ļoti interesanti būt parlamentā. Parasti tā kā drīzāk runājam ar komisijas ierēģiem, komisija bieži nenāk pretī, varbūt tad vajadzētu tieši biežāk ierasties parlamentā un varbūt tad lietas izkustēsies no vietas. Ātrāk mēs šodien runājam par dažu pārtikas produktu izcelsmes marķēšanu un attiecīgiem nacionāliem dekrētiem. Mums arī ir vairāki dekrēta likumi šajā jomā, ko uh, Eh, prezentējām komisijai un ko eh, nepieņēma gluži laipni. Viena valsts mūs ļoti kritizēja, komisija pēc tam šogad februārī ļoti negatīvi izteicās par šo mūsu dekrētu likumu, bet mēs turpinām to attīstīt, līdz ar to vēlos jūs ar to iepazīstināt. Bet tādu ir mm, vairāk. Tā, tādu li dekrēti li mums ir vairāki. Un pirmais, ko prezentēšu, ir 17. gada pavasara likums, kas tagad eh, pārtikas ražotājiem uzliek pienākumu eh, mārķēt dažu eh, produktu vai to ingredientu izcelsmi. Un es runāju par tādiem pārtikas produktiem, kur uh, sastāvdaļa, piemēram, ir gaļa. Un uh, attiecībā uz gaļu nav nekāda augšēja robeža. Tātad, ja produkts satur gaļu, tad izcelsmes valsts ir jānorāda. Mm, lai to darītu, vairākas iespējas pastāv. Tā var būt konkrēta valsts. Uh, vai, ja runa ir par vairākām valstīm, tad var norādīt, ka šis produkts ir no Eiropas Savienības valstīm vai uh, no ārpus Eiropas Savienības valstīm, vai tātad norādīt uz arī konkrētu valstu kombināciju. Tad um, nākamais gadējums, uh, ja produkts, pārtikas produkts satur pienu respektīvi, vai nu, tas ir piens, vai nu, piens tiek izmantots kā sastāvdaļa. Un tur tiek piemērot ļoti līdzīgi noteikumi, principā tādi paši noteikumi attiecībā uz izcelsmes valsts marķēšanu. Runājot par dekrētu, ko īsteno kopš pagājušā gada 1. jūnija un kas eh, paliks spēkā vēl vienu gadu. Tas ir tāds eh, divu gadu pilotu projekts. Šim dekrētam ir ierobežota darbības joma. Tur runa ir par iepriekš iepakotiem produktiem eh, Somijā. Un šie produkti tātad tiek izmantot ēdināšanas sektorā Somijā. Tad Somijā līdz ar to rodas zināmi trūkumi, jo Somijas tirgu mm, ir jānorāda valsts izcelsme, šiem produktiem. Savukārt, ja ārvalstu importētāji pārdod šos produktus Somijā, uz viņiem šie, šīs prasības neatiecas, bet, protams, būtu sarežģīti piemērot tādas pašas prasības uz šiem ārvalstu importētājiem, ja viņi grib savu produkciju realizēt Somijā. Bet tomēr šis dekretlikums ir labs, un mēs uzskatām, ka tas ļoti palīdz pa, arī eh, citu starpā pasargāt patērētāju un mūsu Iekšējie pa, uh, ražotāji arī to uzskata par izdevīgu mūsu ekonomikai. Tad šis martījums, ko jūs redzat uh, uz ekrāna, tas jau kādu laiku pastāv Somijā. Lai šo marķējumu izmantotu pārtikas produktu ražotājiem, jāgarantē gaļas, zivs, olu, piena izcelsme ir 100% somu izcelsme. Tātad produkts tika saražots Somijā 100%. Un ja šis marķējums tiek izmantots, tad attiecībā uz tādiem ingredientiem kā gaļa vai piens nav jāpiemēro šie atsevišķie marķēšanas noteikumi, jo tad jau viss ir skaidrs. Uh, Bet eh, atkal, jā, šis marķējums konkrēta apsvēruma dēļ netiek izmantots, tad eh, šie atsevišķie marķēšanas noteikumi, ko tikko aprakstīju, tiek piemēroti. Labi, mm, mums netika veikta šīs tik detalizētās aptaujas, par kurām stāstīja itāļu kolēģis. Zinu, ka šie noteikumi to ieviešana mm, ir bijuši populāri mm, mūsu valstī, bet nu, tādu konkrētu datu mums nav, ko jums eh, iedot, bet mēs to veiksim. Mm, mēs šādu aptauju veiksim šogad, līdz ar to nākamā gada sākuma apsolu citām valstīm un komisijai mm, arī jums nosūtīt eh, tās rezultātus. Otrais eh, dekretlikums, kas vēl atrodas izstrādē, mēs te runājam par to, kā tiek uh, norādīta uh, izcelsmes valsts uh, gaļai un zivīm, ko izmanto kā sastāvdaļu maltītēs, ko pēc tam piegādā sabiedriskas ēdināšanas um, uzņēmumi. Mm, tad, piemēram, jā. Ja Mēs runājām par maltīti, kas satur malto gaļu vai sasaldētu gaļu vai arī svaigu gaļu. Nu, tad eh, šī izcelsme ir jānorāda. Un, protams, tas ir jādara tādā veidā, lai nemaldinātu patērētāju. Diemžēl tieši šo dekrētu komisija šī gada februārī ļoti nokritizēja, un tam bija vairāk iemesli. Mm, bet, nu, mēs tagad uh, pieņēmām zināšanai komisijas sniegto informāciju, un mēs sagatavosim jaunu dekretu projektu, iespējams, jau uh, nākamajā mēnesī. Un ko mēs uh, grozīsim, šis dekrets tagad būs div, divgadīgs eksperiments, tieši tā kā līdšanais Tas ir iepriekšējais dekrets, ko jums aprakstīju. Šķiet, ka komisiju mūsu norādītie mm, termiņi neapmierināja un laika grafiks, ko ierosinājām. Tad arī konkrētāk eh, darbības jomu precizēsim, jo mēs sākumā runājām par jebkāda veida gaļu un uh, zivi. Tagad mums būs nedaudz jākonkretizē šī darbības joma. Kādas problēmas bija komisijai ar šo mūsu dekretu likumu? Uh, šķiet, ka uh, komisija uzskatīja, ka mēs uh, uh, neuzskatām par svarīgu uh, vai uh, produktu kvalitāte izcelsmes valstī uh, ir vai nav laba. Uh, Uh, mēs savukārt uh, balstījāmies uz uh, tā, ka mūsu Somijas tirgus patērētāji uzticas tieši tiem produktiem, kas saražoti Somijā. Komisija savukārt teica, ka viss, kas saražots Eiropas Savienībā, ir drošs un kvalitatīvs. Nu, mums mūsu formulējums varbūt bija nedaudz cits, bet tagad mēs to esam pielāgojuši. Un restorāni katrā ziņā ir tās vietas, kur notiek patērētā maldināšana un tur tiek piedāvātas ēdienreizes, um, kur grūti atpazīt uh, maldītas ingredientu uh, izcelsmi, un vismaz uh, Somijā, vismaz uh, tieši uh, ēdināšanas, sabiedriskās ēdināšanas sektorā, nevis mājasēmniecībās tiek konstatēta šāda problēma. Bet uh, šis dekretlikums, mūsuprāt, nav protekcionistisks. Protams, tur ir zināmi elementi, lai pasargātu pašmāju ražotāju, bet uh, mūs, uh, kā ziemeļu valsti, ļoti interesē viss, kas var palīdzēt pasargāt patērētāju. Un izcelsmes valsts ir eh, viena tāda lieta, ko mēs kā likumdevējs tiešām pieprasām norādīt, un mēs uzskatām, ka šāda informācija ražotājiem šā vai tā ir, un eh, ja tā viņam ir, kāpēc lai to nedotu, nepiedāvātu patērētājiem, tiepaši, ja tā patērētājus interesē. Uh, Turklāt eh, te nav gluži viss eh, tik melns un balts. Nevienmēr eh, patērētāji izvēlas pašmāju pārtikas produktu. Dažu, dažādu apsvērumu dēļ, dzīvnieku labturības dēļ, mm, ir arī citi apsvērumi, tā kā patiešām viss nav tik melns un balts. Mm, bet galvenais ir patērētājiem piedāvāt iespēju pieņemt informētu lēmumu un izdarīt informētu izvēli. Tā, tad esam paskatījušies uz to, ko domā mūsu patērētāji. Jau 15. gadā esam veikuši uh, diezgan uh, uh, plašu aptauju un 91% patērētāju interesē izcelsmes valstis un nu, tiešām gaļa kā pārtikas produkts. Uh, 88% patērētāju bija svarīga tieši. 18. gadā tika veikta papildus aptājā, un tur 82% patērētāji izteicās pozitīvi par to, kā izcelsmes marķēšanas noteikumi šobrīd tiek īstenoti. Te šajā slaidā vissvarīgākais ir pēdējais skaitlis - 82% patērētāju uzskata, ka arī restorānos izcelsmes valsts ir rakstveidā jānorāda. Un tieši šo skaitli mēs tad arī vis, pēc iespējas ātrāk nosūtīsim komisijai. Tas pagaidām arī viss atvainojiet, ja neiekļavos laikā. Paldies, tagad eh, trešā prezentācija. Perāns kundze, lūdzu jums vārds. Desmit minūtes, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji, un labdien visiem. Es runāšu franču valodā, jo uh, es galvenokārt runāšu par Francijas pieredzi pēc pētījumu, kas tika uh, veikts Francijā. Uh, Tā ir tāda vidusposma aptauja, lai uh, konstatētu, kādi rezultāti Eh, Francijas eh, eksperimentam pieredzēja. Tātad mēs par BEK runājam, kas ir eh, Eiropas patērētāja organizācija. Mēs pārstāvam 43 nacionālās neatkarīgās patērētāju organizācijas, un mūsu uzdevums ir paust um, patērētāju viedokli, aizstāvēt viņu intereses attiecībā uz uh, likumdošanu, kas tiek pieņemta. Mēs uzskatām, ka uh, patērētājiem ir tiesības uzzināt, no kurienes nāk viņu pirktie pārtiks produkti. Runājot par izcelsmes vārsts marķējumu, mums tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs pie tā strādājam jau daudzus gadus. 2012. gadā mēs pasūtījām pētījumu četrās Eiropas valstīs - Austrijā, Francijā, Zviedrijā un uh, Polijā. Tas bija pētījums, lai labāk novērtētu, kādas ir patērētāju gaidas attiecībā uz marķējumu un etiķetēm. Uh, Un, uh, um, 70% patērētāji uh, uzskata, ka tas ir svarīgs faktors pārtiks izvēlē, tātad šī izcelsmes norāde. Un um, 90% uzskata, ka gaļas gadījumā tas ir ļoti svarīgi. Um, un uh, tad ir tādi um, produkti kā zīvis un uh, augļi un dārzeņi, kur tiek norādīta izcelsme. Un, uh, Tātad eh, vairāk kā 80% vēlējās uzzināt arī šo produktu izcēlesmi. Vēl viens secinājums pētījumā bija tāds, ka um, uh, cilvēki uh, grib zināt, no kuras valsts un arī no kura uh, reģiona ir šie produkti, un uh, viņiem nepietiek, uh, ka tiek teikts, ka tas ir no Eiropas Savienības. Un visbeidzot, pēdējais punkts, ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka uh, etiķetes šobrīd patērētēm nedod pietiekam daudz informācijas, jo nevienmēr uh, tiek norādīts, no kurienes tad ir izeivielas uh, eh, kādā pārtiks produktā. Un pēc tam, pēc šī pētījuma, mēs 2014. līdz 2016. gadā veicām kampaņu attiecībā uz eh, svaigu gaļu un pārstrādātu gaļu. Un, uh, arī parlaments mūs atbalstīja, jo vairāk kārt ar plašu vairākumu tika pieņemts rezolūcijas, lai prasītu obligātu gaļas marķēšanu, jo īpaši attiecībā uz svaigu gaļu, bet arī kā sastāvdaļu izmantotu gaļu uh, pārstrādātos pārtiks produktos. Diemžēl um, pēc tam nekas daudz nesakoja Eiropas līmenī, un um, mēs ar lielu interesi sekojām nacionālajiem pasākumiem, ko pieņem virkne dalību valstu, to skaitā arī Francija, un par to es arī runāšu tagad. Tagad pāris vārdi par Francijas veiktiem pasākumiem. Tas ir dekrēts, kas tika pieņēmts 2016. gada augustā un ir spēkā kopš 17. gada janvāra. Tas nosaka, ka ražotājiem uh, un uzņēmiem ir jānorāda arī uh, gaļas izcēlesme, kura tiek izmantota viņu uh, ražotajos produktos. Um, Tātad tie ir tā arī tātad tajos produktos, kur gaļas ir vairāk par 8%. Un eh, arī piena izcelsme ir jānorāda, ja eh, piens attiecīgajā produktā ir vairāk kā 50%. Tur ir runa tātad par jogurtu, eh, sviestu, sieru un tā tālāk. Runājot par gaļu, ir jānorāda, kur ir dzimis šis lops, kur tas ir audzēts un kur tas ir kauts. Uh, un uh, var norādīt arī tā vispārīgāk, ka tā ir Eiropas Savienība vai ārpus Eiropas Savienības vai uh, kombinācija no šiem, šīm divām norādēm, un arī runājot par pienu, arī ir jānorāda, kur piens ir slaukts, uh, un uh, pienam kā tādam ir jānorāda arī slaukšanas un uh, pārstrādes valsts. Un, uh, var norādīt tātad, vai tā ir Eiropas Savienība vai ārpus Eiropas Savienības esošās valsts vai arī abas šīs teritorijas. Un Francija eh, iesniegs arī ziņojumu par eh, šīs pieredzes ietekmi uz patērētājiem un uz uzņēmumiem, un ir arī klauzula, kas norāda, uh, ka tas attiecas tikai uz uh, ražotājiem, kas strādā Francijas teritorijā. Kas mūs interesē? Mūs interesē uzzināt, vai šim pasākumam ir pozitīva ietekme uz patērētājiem, un uh, to arī mēs pētījām dažādu aptauju veidā. Pirmā tika īstenot 2016. gadā, otrā 18. gadā. Pirmā uh, aptauja tika īstenot tātad pirms šīs reformas ieviešanas, un tur tika. Um, pārbaudīti eh, pārtiks produkti, un toreiz eh, tika konstatēts, ka nevar atstāt to uzņēmumu ziņā um, sniegt eh, patērētiem vairāk informācijas par uh, gaļas un citu produktu izcēlesmi. Un otrājs pētījums tika veikts šajā gadā par 269 produktiem, 53 pār, uh, piena produktu to starpā bija un 216 pārstrādātu produkti ar uh, gaļu. Uh, Un uh, tur arī tika vākt šie dati. Tātad, ko viņi konstatēja, ka runājot par izcēlesmi attiecībā uz sastāvdaļām, tad pēc jaunā regulējuma piemērošanas uh, tā bija ļoti uh, pozitīva pieredze attiecībā uz piena produktiem. Un tiek norādīta arī izcelsmes valsts 89%. un eh, norādot Eiropas Savienību, ārpus Eiropas Savienību, tas attiec vairāk uz eh, gaļu un tikai treši, 3% eh, produktu nebija nekādas norādes. Tātad, un nevar saprast, vai tie bija produkti, kas varbūt bija ražot ārpus Francijas. Un tagad runājot par izcelsmes norādu attiecībā uz piena vai gaisa produktu, uh, Tātad attiecībā uz piena produktiem lielākā daļa produktu norāda izcelsmes valsti, izņemot sviestu un sieru. Uh, uz uh, gaļas bāzes ražotiem produktiem ir uh, tāda atšķirīga aina, tātad ir tādi, kas norāda valsti, citi norāda Eiropas Savienību, uh, Un bieži vien salātos un uh, maizēs tiek uh, izmantot šī norāda Eiropas Savienībai ārpus Eiropas Savienības. Tagad, ja mēs raugāmies uz to, kā ir attīstījusies uh, izcelsmes marķējuma norādīšana, um, runājot par produktiem, kas sastāv, kuru sastāvā ir gaļa, mēs konstatējam vēlreiz, ka uh, šīs Francijas pasākums ir ļoti pozitīvi ietekmējis situāciju, tas ir palielinājis caurskatāmību attiecībā uz gaisa izcēlesmi, un 2016. gadā bija produkti, kuriem nebija nekādas norādes, tad šobrīd, um, tad toreiz tie bija 7%, tagad um, tas ir daudz mazāks procents, un 26% tātad eh, šo produktu tagad norāda konkrētu izcelsmes valsti, un tas tiešām uh, ir tas, ko vēlas patērētāji. Quels sont les enseignements de, de, de ces enquêtes de l'UFC Tātad mēs konstatējam, ka šiem Francijas pasākumiem bija ļoti pozitīva ietekme uz patērētāju informēšanu attiecībā uz uh, gaļas, piena un citu produktu izcelsmi. Ir arī uh, uzlabota caurskatāmība, jo bija produkti kādreiz, kas nerodā, nenorādīja nekādu izcelsmu, un tagad tiek norādīts, no kuras valsts ir šie produkti, un interesanti bija tas, ka uh, tika mēģināts uh, uh salīdzināt dažādu ražotāju praksi, lai raudzītos, vai ir varbūt kaut kādi tehniski šķērsti uh, um, caurskatāmībai, bet mēs konstatējam, ka nē, tā tas nav. Um, tā ir tīra politika, uh, Ehm, nav tā, ka ir neiespējami norādīt kaut kādiem produktiem ehm, izcēlesmi, vienkārši ir jābūt labajai gribai ražotājiem. Un eh, pēdējais secinājums, kas tika izdarīts, bija tāds, ka šīs izcelsmes norādes um, bija daudz redzamākas, ja tās varētu, varēja tikt izmantotas mārketingam, piemēram, um, ja tiek minēti uh, Um, šie te uh, produkti un to izcēlesmē, tad bieži vien, ja bija kaut kas uh, pozitīvs, tad uh, uz iepakojuma priekšpuses bieži vien bija redzams tāds lielāks, lielāka norāda ražots Francijā vai tam līdzīgi. Um, tātad tas tiek izmantots arī mārketinga nolūkos. Kādi būtu BEK ieteikumi attiecībā uz Īsānas valsts marķējumu? Mēs uzskatām, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas patērētājiem. Viņi vēl zināt, no kurienes nāk viņu patērētie pārtiks produkti, jo īpaši gaļa un piens arī, eh, ja tiek, tiek izmantot pārstrādātos produktos, un noteikumi, kas ir paredzēti 26.3 eh, pantā eh, minētajā regulā, kas tiek apspriesta, tas nav pietiekami, jo tas attiecas tikai uz tādu brīvprātīgu rīcību, un mēs vēlamies uh, aicināt atsākt debatas Eiropas līmenī par šo jautājumu. Mēs ceram, ka um, ziņojumi, kas tiks uh, sagatavoti no valstīm, kas ir veikuši šīs eksperimentālās uh, izmaiņas, uh, parādīs, ka tas ir ļoti pozitīvi, un uh, um, esmu gatava arī atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Bardzo dziękujemy naszym ekspertom za ciekawe prezentacje. Myślę, że no, jak... Paldies ekspertiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Es domāju, ka tagad mēs uh, droši vien uh, prasīsim papildu informāciju jautājumu veidā. Varbūt, uh, ja mēs vēlamies kaut ko vairāk uzzināt par uh, konkrētiem gadījumiem, te Kasla kungs, lūdzu, jums divas minūtes. Grazie a tutti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem mūsu viesiem, kas ir eh, šopēcpusdienu ieradušies pie mums. Tie bija ļoti interesanti uh, ziņojumi, ko jūs mums stādījāt priekšā. Es gribētu tikai atgādināt, ka pēc um, dažādiem um, eksperimentiem, eh, kādi ir īstenot Eiropā, kopumā tās bija astoņas valstis, kas pieņēma uh, nacionāls noteikums par izcelsmes valsts marķējumu. Nu, dargie kolēģi, pēc šiem eksperimentiem ir jāpārstrādā šī te pamatregula, un es gribētu atgādināt visiem klātajiem, eh, ka Marks Tarabella, kurš gan vairs nav šeit klāt, bet viņš eh, sastādīja ziņojumu iepriekšējā sasaukumā lauksaimniecības komitejā par eh, um, šo te pamatregulu, un tur eh, tika piedāvāts obligāts izcelsmes valsts marķējums visiem pārtiks produktiem, tā, lai patērētais skaidri zinātu, no kurienes tad nāk galvenās sastāvdaļas pārtiks produktos. Un, um, pirms dažām nedēļām komisārs stādīja priekšā eh, izpildes regulu, uh, Tur ir zināms progress panākts, tagad ir pienākums eh, tajos gadījumos, kad ir norāde uz kādu konkrētu valstī, tad eh, es domāju, ka šī būtu iespēja pamat regulu vēlreiz pārskatīt. Un uh, nākamajā sasaukumā uh, izstrādāt uh, likumdošanas aktu, mums vajadzētu atcerēties, ka ne tikai patērētāji, bet arī mēs Eiropas parlamentā esam to vairākas kārt prasījuši, tātad mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai nevajadzētu tomēr apņēmīgāk censties īstenot šo eh, mērķi un prasīt to no komisijas. Tagad uh, Agilēras kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms eh, sirsnīgi pateikties eh, tiem, kuri prezentē mums šīs dažādās iniciatīvas, un viena lieta mani īpaši piesaistīja. Tas, ka izcelsmes valsts tiek norādīta, tas, manuprāt, tiešām ir svarīgi. Tā ir svarīga informācija patērētājiem. Bet, ja tas uh, arī eh, prasa to, ko teica man Kalvo kungs, ka tam varētu būt arī pozitīva ieteikme uz ražošanu, tas jau būtu tad īpaši labi. 25% runājot par pienu, ir noieta uzlabojums, un tas ir labi. Tātad, ja lopkopji kaut ko no tā iegūst un cena pieaug, ja to var sasniegt ar šādiem pasākumiem, tad tas tiešām ir arī interesanti un pievilcīgi. Un man šķiet svarīgi tas, ko Monkalvo kungs teica. Uh, Es iestājos eh, par izcelsmes valsts mārķējumu, bet mani satrauc viena lieta. Perānas kundze arī par to runāja. Runājot par Francijas pieredzi, tas izklausās nedaudz pēc protekcionisma. Trau, caurskatāmība, jā, ļoti labi, tas ir ļoti svarīgi arī patērētājiem, bet izcelsme jau vēl nenozīmē, ka tiek teikts, uh, kā tiek ražots un vai ir ievērots dzīvnieku labturība, jā, tas var būt, eh, ka um, tā ir eh, ražošana, eh, kas ir kaut kur tuvumā, bet uh, tur ir arī negatīvās puses. Jā, tas jau ir labi, ja tad pēc tam lauksaimniekiem ir labāk ieņēmumi, bet man ir nedaudz bail, uh, ka tas ir arī tāds daļai protekcionistisks pasākums, un tāpēc par to gribētu vēl kaut ko dzirdēt. Paldies. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji. Es arī eh, Paulo un Klārai piekrītu, zināmā mērā, paldies mūsu trim viesiem. Jā, tiešām, ņemot vērā to, ko viņi teica, ir jāpārskata šī likumdošana. Uh, Un es gribēju tad uh, uzdot jautājumu komisijai un pēc tam mūsu viesiem. Vai uh, šie te uh, eksperimenti, kas tika veikti uh, dalībvalstīs, vai komisija tos izvērtēs tā kopumā? Tas būtu svarīgi redzēt, kā komisija to vērtē un ko tas nozīmē uz tālāko darbību. Un tagad konkrētāk jautājumi par uh, īstenas valsts marķējumu. Uh, Es domāju, ka tas ir nepieciešams, bet ar to nepietiek. Ir jādomā, protams, par izcēlesmi, bet arī attiecībā uz citām prasībām. Un es gribētu uzzināt, vai bija papildus izmaksas pārtiks produktu ražotājiem pārtiks ķēdē, un vai marķējums, etiķēš, eh, etiķetēšana eh, kaut kā ietekmēja produktu laišanu tirgū, vai ir eh, varbūt, vai bija, bija kaut kāds nošķīrums vai segregācijas starp šiem dažādas izcelsmes produktiem, un vai šī etiķetēšana tātad ir novedus pie segregācijas produktu tirzniecībā, uh, runājot par Eiropas Savienības produktiem un produktiem no trešajām valstīm. Un es gribēju uzzināt, kā tas ir tajās valstīs, kur bija šie eksperimenti. Man kungs, lūdzu. Dorfman kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz to, ko Paulo de Castro pirmīt teica. Mums tiešām varbūt vajadzētu nopietnāk padomāt par precīzākiem Eiropas noteikumiem par izcelsmes marķējumu. Tas jau ir arī vienotā tirgus jautājums Eiropā. Man ir pāris jautājumi mūsu viesiem. Ir skaidrs, ka patērētājs, ja viņam uzdot jautājumu, uh, ko viņš vēlas un ko nevēlas, viņš nevienmēr uh, varbūt teiks patiesību. Ir pētījumi, kuros patērētājiem eh, prasīja, vai viņi tiešām arī lasa to, kas ir rakstīts uz piena iepakojuma. Um, viņi tika aptaujāti uh, lielveikalā pie piena plaukta, uh, Tātad, vai jūs izlasījāt to, kas rakstīts uz piena iepakojuma vai nē, un tad tiek saņemts ļoti atšķirīgs atbildes. Un tagad jautājums par kontrolēm, par pārbaudēm. Ilgtermiņā tas viss darbosies tikai tad, ja tiks veikts arī pārbaudas. Un tad jautājums par, šā, par šīm valstīm, kāds ir kontrols režīms, vai šādas sistēmas pastāv un vai tās darbojas. Mm -hmm. Paldies, un tagad vaica kungs lūdzu. Paldies par jūsu teikto, man ir vairāk jautājumu. Somijā, kāda bija um, pārtiks ražotāju un klientu uh, reakcija? Un par Itāliju jūs teicāt, ka piena cenas pieaug par 25%, bet patērētājiem cena nepieauga. Um, un varbūt, ka šī cena tad, kad. Uh, viencēnas kritās, tā nekritās. Un cik es zinu, tad uh, tikai 6% slaugtā piena, kā svaigs piens, nonāk eh, veikalu plauktos, un tā varbūt ir svarīga nianse. Un runājot par uh, Eh, cūku saucēšanu, ja 90% eh, pārtikas, eh, tātad barības nāk no Amerikas vai no Brazīlijas, kā kukurūza vai tam līdzīgi tā, joprojām ir šajā attiecīgajā valstī ražot cūka. Paldies. Nu, īstenībā tā tāda revolūcija notiek Eiropas Savienībā. Mēs runājam par pārtiks produktu mārķēšanu, lai norādītu specifisku valsti, no kuras nāka produkti. Eiropas ideālajā pasaulē tas viss, tie, tie visi būtu Eiropas uh, produkti. Nevajadzētu satraukties par dalību valstīm, jo dalību valstu drīz vispār nebūs. Bet problēma ir tāda, ka deputāti tagad uh, stājas uh, pretī komisijai. Un uh, mēs runājam ar uh, lauksamniekiem. Lauksamnieki mums saka, cenas ir sliktas, viss ir slikti, uh, pārtika tiek importēta no citām valstīm. Ja š, šo importu produktu nebūtu, cenas būtu labākas. Bet uh, kaimiņu valstis ir Eiropas Savienības uh, valstis, līdz ar to uh, paši deputāti uh, izaicina visu Eiropas Savienības koncepciju. Ceru, ka saprotat mani. Lielbritānijā mēs par to vienmēr esam satraukušies. Uh, Mēs vienmēr esam gribējuši teikt, eh, produkts ir labs, jo tas ir britu produkts, bet um, Eiropas Savienība to nav atļāvusi, tāpēc mums ir sarkanā traktora sistēma. Ražotāji ievēro zināmus standartus, un tad mēs ej, eh, palīdzam viņiem pārdot eh, mūsu lielveikaliem, un tā kā tie tikai briti, kas ievēro šo standartus, un tā mēs to šādā veidā apējam. Um, Eiropas Savienības noteikumus. Es uzskatu, ka uh, trīs veidi patērētāji - tādi, kas pērk tikai skatoties uz cenu. Tā ir viena kategorija, un cita, kas eh, var svārstīties un, teiksim, eh, dot priekšroku pašmāju produktiem, bet, nu, cena arī viņus ietekmē. Un ir tādi, kurus cena neietekmē, un viņi vēlas pirkt, teiksim, tikai bioproduktus. Uh, Mm, ko mēs redzam, mēs redzam tādu mm, pāreju no cenas aspekta uz izcelsmes aspektu. Paldies! Nākamā kolēģa, paldies! Paldies eh, mūsu runātājiem, mūsu panelistiem. Laika nav daudz. Atgādināšu par atgadījumu eh, polijas eh, medijos vācu kartupeļu Um, tiek pārdoti polijā, it kā tie būtu poļu kartupeļi. Un uh, lielveikali polijā uh, saka, tas nekas, jo šos kartupeļus mazgāja un šķiroja polijā. Tad jau viss ir labi. Tā taču ir patērētāja maldināšana. Un kur tad ir rakstīts, ka izcelsmes valsts ir Vācija? Tas taču būtu jāraksta. Nu, lai uh, izslēgtu šādu negodīgo praksi, jo patērētāji tiek maldināti. Uh, Nu, labi. Šķiet, ka citu jautājumu nav. Nevienu vairs neredzu. Nu, tad aicināšu paneļa dalībniekus izteikties katram ir aptuveni divas minūtes. Nu, tieši tādā secībā, kā jūs uzstājāties pirmie, lūdzu, tad arī atbildēt. Labi. Tad eh, mēģināšu iziet eh, cauri eh, visiem šiem jautājumiem. Visu pirms komisijas vērtējums attiecībā uz šo dekrētu efektivitāti, vismaz, kas skar Itāliju, bija tāds novērtējums par piena eh, izcelsmi un piena produktu izcelsmi. Mums mm, šis dekrets stājās spēkā 17. gadā. Komisija mm, divus gadus pēc stāšanās spēkā bija apņēmusies to mm, novērtēt, un arī regula 116909 to pašu paredzēja, un ka pagaidām šis novērtējums vēl nav noticis. Un Itālijas ministrija un nozare jau sākusi veikt savu vērtējumu. Tagad mēs, tiecībā uz šo piena cenu pieaugumu, runājot par pienu un piena produktiem un patērētāju cenām, tas, teiksim, tā teiksim, ir mūsu pašas ministrijas veiktā analīze. Tur tika atrasta šī statistika un šis novērtējums. Uh, ministrei un tātad eh, aģentūras ministrijas paspārnē. Un tā eh, mēs varējam piedāvāt jums šos skaitļus. Mm, šie 25% un 6%, ko pieminēju, ja paskatīsimies uz sieru, tātad 25% pieaugums uh, ražotā cenās, jo mums bija ļoti nopietna uh, Uh, piena sektora krīze, un uh, tā, tāpēc kaut kas bija jādara lietas labā, un tā tad bija arī valsts programmas attiecīgas, lai panāktu šādu pieaugumu. Un tagad tas ir panākts, un mēs to arī noturam šajā līmenī līdz uh, šodienai. Kaut arī Eiropas Savienības līmenī visas problēmas vēl nav atrisinātas šajā nozarē. Uh, Tātad izsauksmes norāde ir nepieciešams kritērijs, bet ar to vien nepietiek, un tas ir labs iesaukums. Tas palīdz patērētājiem izdarīt uh, izvēli. Mēs viņus nepiespiežam to darīt, bet viņi saņem neitrālu informāciju, kas atvieglo šādu izvēli. Un, jā, droši vien daži patērētāji labprāt izvēlas pašmāju produktus, bet aptaujas uh, rāda, ka ne visi savu izvēle pamatos tieši šī kritērija. Līdz ar to neitrālas informācijas sniegšana ir kaut kas ļoti svarīgs. Protams, patērētāji vēlas vairāk. Viņi vēlas vēl vairāk informācijas par ilgtspējīgumu, vides aspektiem, dzīvnieku labturību. Vai, teiksim, eh, darba ņēmēju tiesības eh, tiek ievērotas, eh, lauksemnieku tiesības visu to cilvēku, kas strādā lauksāmniecībās. Hmm, protams, eh, tur arī dažādi likumi un noteikumi ir spēkā, bet kas skar eh, marķēšanu hmm, un brīvprātīgumu. Mums ir tagad luksofora sistēma, kas arī tagad, eh, teiksim, Lielbritānijā lielveikalos um, tiek piemērota. Un eh, ar šo eh, luksofora sistēmu mēs uzskatām, ka mm, patērētājiem netiek piedāvāta neitrāla informācija. Tā nav objektīva, kaut arī tiek apgalvots, ka tas palīdz patērētājiem. Par kontroli jūs pieminējāt. Un kontrola Itālijā ir ļoti svarīga lieta. Mēs cenšamies uh, kontrolēt situāciju, uh, izmeklēt maldināšanas gadījumus, un tas neskat tikai obligātu marķēšanu, bet visus sektorus uh, tiecībā uz pārtikas produktiem. Labi. Nākamais panelists. Paldies priekšsādātājiem. Ļoti interesanti jautājumi. Es nezinu, vai ievērošu jautājumu uzdošanā secību atbildot, bet no nu, Kastro kungam teikšu, pilnīgi jums piekrītu. Somijā mēs ticam, ka nepieciešami harmonizēti noteikumi ēs līmenī. Bet izcelsmes valsts ir eh, kaut kas, ko patērētāji pieprasa, līdz ar to tas ir tas, ko mums vajag. Un ja tāds būtu visās ES valstīs, eh, tad situācija noteikti uzlabotos, jo šobrīd eh, valstu specifika atšķiras. Garsija kundze bija interesants punkts par ražošanas sistēmām. Neatkarīgi no tā, ka mēs varētu zināt eh, izcelsmes valsti, mēs neko nezinām par to, kāda ražošanas sistēma tikusi pielietota, un tas tā ir. Bet varbūt izcelsmes valstī tas vieglākais, ko varam piedāvāt, jo informācija jau tāpat ražotājiem ir nozarei ir. Līdz ar to to viegli piedāvāt par ražošanas sistēmu. Nu, pagadam nav šādu noteikumu spēkā, vismaz ne visās valstīs. Un ne attiecībā uz visiem pārtikas produktiem, tātad tur rastos liels administratīvais sloks pēkšņi ieviešot šādu papildu prasību. Runājot par dzīvnieku labturību un dažiem citiem aspektiem, te gan mums ir labas schēmas, kas tiek īstenotas, kas varbūt vēl nav obligātas visiem, bet kas ļoti labi darbojas, piemēram, Dānijā, tiecībā uz dzīvnieku labturību. Tur uzreiz var redzēt pērkot produktu, mm, kā attiecīgs dzīvnieks, teiksim, tika naudzēts. Dorfmana kunga jautājums par kontrolas sistēmām. Vai tiešām mums ir iespēja veikt kontroli? Attiecībā uz izcelsmes valsts marķēšanu pārbaudīt, vai šis marķējums ir vai nav. Nu, es kontrol, ar kontrolas aspektiem pats esmu strādājis un uh, runājot par noteikumiem, marķēšanas noteikumiem, to apzinās arī patērētāji. Un tieši patērētājiem vajadzētu skaļi apgalvot, ja noteikumi netiek ievēroti. Uh, Nu, tā tad kontrolas iestādes ļoti ātri par to dzirdēs, un mēs to redzam jau Somijā attiecībā uz gaļas produktiem. Arī kolēģis no Vācijas uzdeva interesantu jautājumu, vai uzskatīja cūku par Somijas cūku, pat jau to audzē, barojot ar Brazīlijas kukurūzu un sojas miltiem. Nu, jā, protams, tā tomēr ir somu cūka. Uh, ar šīm barības vielām, nu, to vienkārši nevar, nu, tā nevar izvairīties. Un, un nu, tur ir, tā teikt, dažādas sistēmas, uh, kas ir spēkā. Un, um, un godīgi sakot, man šķiet, man pēdējā slaidā bija cūka ar mm, astīti, un šo astīti mēs šķiet cūkām atstāja tikai mūsu valstī un vēl Zviedrijā, bet tas nenozīmē, ka mūsu cūkas ir labākas par kaimiņu cūkām. Paldies! Madam. Thank you very much. Um, first of all, to react. Perāns kundze, paldies, reaģējot uz De Castro kunga teikto. Mēs atbalstītu harmonizētas ES marķēšanas noteikumus visā Eiropā. Uh, Eh, ja Eiropas komisija ko tādu dabūtu gatavu, mēs to tikai atbalstītu. Varbūt, ka tā varētu būt viena no prioritātēm nākamajām parlamentu sasaukumam. Agilēras kundze vaicāja, vai šie izcelsmes marķējumi ir tāds protekcionistisks pasākums. Nu, īsnībā nē, vienkārši tiek eh, sniegta informācija, no kurienes ir nācis šis pārtiks produkts. Es neko par uh, protekcionismu neminēju savā prezentācijā, bet daži operatori izmanto to kā mārketinga instrumentu, jo tas viņiem ir eh, nu, pievilcīgi. Pārsvarā eh, šie visi produkti un eh, izēvielas tiek, piemēram, ražot uz vietas, un tad tas var jau pat palīdzēt produktu labāk pārdot. Mēs vēlamies, lai patērētāji pērkot būtu informēti lai viņi zinātu, vai šis produkts ir ražots uz vietas, vai, vai viņi pirks, piemēram, eh, augļus no citas valsts, jo tā ir pazīstama kā konkrētu, piemēram, šķirņu liela ražotāja un tā tālāk. Atbildot uz Dorfmana kunga jautājumu par uh, šo atšķirību starp to, ko saka un vēlas patērētāji un eh, kas tiek piedāvāts konkrēti veikalos, bet ir bijis daudz aptauju par produktu izcelsmēm, par marķējumiem, ir bijuši ES eh, komisijas pētījumi. Pētījumā par piena izcelsmes norādēm, ja pareizi atminos, tika uh, 83% uh, no patērētājiem, kas teica, ka viņi ir gatavi pat maksāt augstāku cenu, ja viņi saņemtu vairāk informācijas par konkrēto produktu. Ja varētu pietiekami labi to visu izvērtēt eh, un šāds instruments pastāvēt, tas patiešām būtu noderīgi, jo noteikti patērētāji vēl zināt, no kurienes viņu iegādātais produkts nāk. Paldies! Tagad esam noslēguši diskusijas pirmajā panelī uzklausījuši pirmā paneļa runātājs. Uzklausīšu kolēģi jautājumus un tāpat arī ekspertu atbildes. Liels paldies par jums par to! Tagad aicināšu šeit ierasties nākamo ekspertu grupu. Došu vārdu tagad Valjāns kundzei, kas ir vīdes komitejas priekšsēdētāja. Viņa vadīs nākamo paneli. Pa to laiku es lūgtu šeit um, pievienoties mums augšā ekspertiem, kas piedalās otrajā panelī. Thank you very much, uh, Chair Sikerska. Paldies, Sikerska kungs. Paldies, ka novadījāt pirmo paneli. Paldies, ka atbalstījāt arī mūs, rīkojot šīs debatas. Man ir liels gods vadīt otro diskusiju panelī, runājot par izcelsmes valsts marķējumu. Pārtikas marķēšana, it sevišķi izcelsmes norādes, ir ļoti uh, svarīgs princips Envi komitejai, ne tikai tādēļ, ka tas uh, ir iekļauts mūsu kompetencēs, bet arī tādēļ, ka tas tieši ir saistīts ar pārtiks nekaitīgumu. Mēs jūtamies atbildīgi mūsu pilsoņu vēlētāju priekšā, mums ir jādomā par viņu veselību. Uh, Vides komiteja pie tā strādā dien dienā un pateicoties monitoringam mēs vēlamies cīnīties pret pārtiks produktu krāpniecību, mēs vēlamies garantēt veselīgu produktu ražošanu Eiropā un arī pārtikas ražošanas ķēdes tādu gludu darbību. No 15. līdz 20. gadam ir izstrādāts īpaša programma un ir jābūt arī obligātām norādēm uz Eiropas Savienībā ražotiem produktiem. Tas tikai demonstrē, cik ļoti lielu uzmanību Eiropas parlaments pievērš šiem jautājumiem lielākā patērētāja daļa vēlas būt labāk informēti par produktu izcelsmi. Otrajā panelī tiks runāts par to, vai 2018. gada regulas īstenošana, kas stājās spēkā pirms nedēļas, patiešām varēs uh, piedāvāt vairāk un skaidrākas informācijas par šo uh, saistošo norāžu ieviešanu, marķēšanu, vai tas ņems vērā uh, gan patērētāju vēlmes pēc vairāk caurskatāmības, kā arī uh, lauksaimnieku ražotāju intereses. Lai iztirzātu šos jautājumus, esam uh, uzaicinājuši trīs ekspertus, kurus ar lielu prieku tagad stādīšu jums priekšā. Pirmā ir Dorota Kozlovska. Laipni lūgti! likumdošanas un pārtikas nekaitīguma direktore Polijas um, pārtikas ražotāju federācijā. Ir ieradies arī Dirks Jākops. Labdien! Food Drink Europe direktora vietnieks. Paulo Kāra tāpat ir mūsu vidū. Viņš ir direktoru valdes priekšsēdētājs internacionālai Rīzi. Tāpat uzklausīsim arī Eiropas komisijas nostādnes. Nikola Kopulu kundze šodien ir ieradusies. Viņa strādā uh, Sante ģenerāla direkcijā. Viņa pastāstīs. Uh, vairāk par šo īstenojošo tiesību aktu. Ar nepacietību gaidu ražīgas debatas, būs iespēja kolēģiem uzdot jautājumus un uh, Eh, dzirdēt atbildes uz tiem. Pirmā tagad Kozlauskas kundze uz desmit minūtēm. Yes, please. Šanovna eh, paņī prevodničonca, šanovna. Cienītā priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Paldies, ka devāt man iespēju šodien stāstīt par eh, regulas īstenošanu 775. Es tagad pastāstīšu, ko par to visu domā polijas pārtikas ražotāji. Mēs pārstāvam vairākus pārtikas sektorus. Un galvenokārt tiek runāts par tādu pārtiku, kas uh, tiek tiešā veidā pārdota patērētājiem mazumtirdzniecībā. Rozporządzenie wykonawcze komisji zostało wydane. Īstenojošā regula attiecas uz regulu 1169 šārsvītra 2011 par uh, informācijas uh, sniegšanu, pārtiks produktu informācijas sniegšanu patērētājiem tiek atrunāts, ka ir jābūt pieejamai informācijai par produkta izcelsmi saskaņā ar 263 pāntu regulā. Tiek pieminēti arī konkrēti piemēri par izaivielām, par pirmatnējām izaivielām, no kurām eh, tiek ražots produkts. un tiek runāts arī par tādiem pārtiks produktiem, kas uh, satur vismaz divas dažādas izēvielas. Ražotājiem pirmām kārtām vajadzēs tātad rūpīgi iepazīties ar šo produktu un ir jāsniedz patērētiem in informācija par visām produkta sastāvdaļām. Tagad būs obligāti jānorāda izcelsme saskaņā ar 26.2 pantu A apakšpunktu, vai arī to varēs darīt pēc operātoru lēmumu brīvprātīgā veidā. Ir jārunā par geogrāfiski aizsargātām norādēm, tirdzniecības markām, bet tas neie, netiek iekļauts šīs regulas aptvērumā. Uz to attieksies citas normas. Ja mēs runājam par uzņēmumiem, par to lēmumu izmantot šādas norādes, tas, protams, ir jādara laicīgi zināms, un kontrolējušās iestādes pārbaudīs, kā tas tiek praksē darīts. Tālāk šis, šī bāzes vai pamata izēja viela. Tur tiek runāts par eh, pārtiks produktu, kas sastāv vismaz no divām dažādām sastāvdaļām. Protams, ka var būt arī atšķirības, eh, kura viela eh, tad ir noteikti jānorāda. It īpaši, ja, piemēram, pamat izēviela nāk no citas valsts, tā ir cita izcēlesme nekā pārējām produkta sastāvdaļām. Interpretācijas šeit var būt atšķirīgas. regula ir jāizmanto. Mēs runājam par dažāda veida informāciju, kas ir jānorāda uz iepakojuma. Pārtiks produktu ražotājiem, kas uh, ražo produktus no vairākām sastāvdaļām, ir jānorāda, piemēram, dažādas produktu sastāvdaļas un pamatizēvielas, bet ne vienmēr ir norādīta izcelsme. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmējiem, ražotājiem. Ir, piemēram, daudz tādu produktu, uz kuriem ir jānārāda geogrāfiskās norādes, kur produkts tiek ražots, kādā veidā, bet varbūt tas uh, neatiecas uz visu produktu. Piemēram, Holandē ir ļoti populāra, uh, Polijā, es atvainojos, ir ļoti populāra uh, ungāru gulaša zupa. Nu, nav jau teiks, ka tā akurāt tiek ražota Ungārijā, tur varbūt paprika un produkti no citas valsts. Tādēļ atkāpes, eh, kas ir pieminēts regulā, mums ir ārkārtīgi būtisks. Ko tad var sagaidīt no šīs regulas? Protams, um, ka tiek pieņemta jauna regula Eiropas Savienībā, tā ir saistīta arī ar konkrētām gaidām. Mēs vēlamies, lai regulu varētu labi īstenot, lai tā būtu skaidra un vienkārša, lai operatori to varētu vienkārši savā ikdienas darbā izmantot. Un ir jābūt uh, ļoti tātad eh, harmonizētam interpretācijas eh, līmenim, lai nebūtu pārāk eh, liela in, iespējamo interpretāciju amplitūda. Ir jābūt arī harmonizētiem noteikumiem visā Eiropas Savienībā. Un tagad ir valstīs arī atsevišķi nacionālā līmeņa marķējuma noteikumi, un tas noteikti varētu radīt tādu juridisko nenoteiktību dalību valstīs. Ir, eh, protams, eh, arī dažādas datubāzes, ir produkti, ir noteikti vienot termini Eiropas Savienībā, bet ne vienmēr pastāv skaidrība, no kurienes tad nāk eh, šie produkti jārunā arī par tādu apusēju atzīšanu starp valstīm. Ir atšķirīgi kriteriji dažādos ražošanas sektoros mazumtirgotāji vai citi tirgus operatori izmanto vietēju regulējumu, lai varētu arī uh, izvirzīt tādas neoficiālākas normas. Mēs redzam šādas problēmas visā Eiropas Savienībā, ir piemēram arī nacionālie noteikumi papildināti ar daudz dažādiem kritērijiem. kādi ir e, šīs īstenojošās regulas um, ieguvumi. Pirmām kārtām būs um, Eiropas Savienības līmeņa harmonizācija, jo regula ir jāizteno visās dalību valstīs. Izcelsmes norādes būs pietiekami elastīgas, būs arī um, noteikts, kā ir jānorāda šī pamatizēja viela, un saraksts ir ļoti bagātīgs. To varēs izmantot visi uzņēmumi. Nu, un varēs arī eh, joprojām pārdot produktus, eh, kam ir vecā tipa marķējumi, lai izvairītos no uh, zaudējumiem, ir tātad paredzēts pārejas laiks. Uzņēmumiem būs arī jāpielāgojas jaunajām prasībām. Tos mēs, tās mēs varētu kā tādus trūkumus minēt šajā jaunajā regulā. Tas attieksies uz pilnīgi visām darbības jomām, uz izēvielu iepirkumu, atbilstošos apmēros. Un, protams, ja tiek izmantoti izēmateriāli, izēvielas no dažādām uh, vietām būs uh, jāiegūst vairāk informācijas, tas prasīs vairāk laika un naudas. Kas attiecas uz uh, pārtiks produktu izēvielu glabāšanu, arī nu, tur būs jāpielāgojas jaunajām prasībām. Būs dažādas identifikācijas un monitoringa sistēmas, lai noteiktu, kur tad tiek iepirktas uh, pārtiks preču izēvielas. Dalību valstīs uzņēmumos ir jāveic arī iekšējās pārbaudes, lai būtu pietiekami augstā līmenī iztenot kvalitātes kontroli un lai arī visas norādes būtu atbilstošas. Tādēļ ir e, paredzēts šis pārejas periods līdz 2020. gada aprīlim, kas mums liekas ļoti vērtīgs. šī pamata izēviela tiek interpretēta ļoti plaši, gan dalībvalstu līmenī, gan arī uzņēmumos, ražotnēs, un tas, protams, radīs daudz sarežģījumu. Arī um, inspekcijās tiek izmantotas dažādas interpretācijas polijā, piemēram, ir dažāda veida inspekcijas iestādes, uh, arī inspektori mēdz interpretēt šīs normas atšķirīgi. Mēs saprotam, ka tas var radīt gan papildus izmaksas, gan uh, uzņēmumi var arī riskēt ar soda naudām, ja viss netiek pietiekami labi ievērots. Tādēļ uzņēmumiem ir uh, jāpiedāvā vienota noteikumu interpretācija. Uh, Tādēļ Eiropas komisijai vajadzētu sagatavot vadlīnijas, tādu kā rokas grāmatu, kas uh, ražotājiem varētu atvieglot um, ikdienas dzīvi, lai produktus varētu mm, marķēt tādā vienotā veidā. Vadlīnijās ir jāiekļau ne tikai tāds aprakstošs stāstījums, ir jādod konkrēti piemēri, uh, jo bieži vien operatoriem ir arī tādi tehniskas dabas jautājumi runājot par normu īstenošanu. Jā, būs e, šāds e, vadlīniju kopums, e, tas radīs vairāk skaidrības, būs tāda vienotāka pieeja visā Eiropas tirgū. Visā visumā mēs atbalstām īstenojošo regulu, ir vairāk priekšrocību nekā trūkumu. Uh, Bet, ja runājam par interpretācijas amplitūdu, tas varētu radīt pārāk daudz neskaidrības. Ir jābūt harmonizētai pieejai ES mūsu prāt, ja runājam par izcelsmes norādēm. Un e, būs jāpielāgo arī nacionālās normas. Paldies! Un tagad došu vārdu Jākobsa kungām. Paldies uh, priekšsādātāji, paldies uh, godātajā parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Mana prezentācija atrodama arī elektroniskā formātā. Vēlos pateikties par diskusijas organizēšanu, par izlasmas uh, mārķēšanu. Es pārstāvu Food and Drink Europe organizāciju. Mums ir dažādi uh, locekļi, mums 25 nacionālas food and drink uh, federācijas, 86 uh, nacionālas uh, organizācijas, kas pārstāv maiznīcas, alus darītavas, konditorijas un um, um, arī tās sauktās koordinātoru kompānijas, kuru ir 21 kompānija. Nu, vispār Eiropas Savienība ir vislielākais pārtikas un dzērienu eksportētājs pasaulē, un par to ļoti lepojamies. Daudz ko tirgo iekšējā tirgu. Līdz ar to iekšējā tirgu apgrozījums ir 90% no mm, visa importa un eksporta eksporta. Un uh, uh, tirsniecības bilance mm, ikgadēji ir aptuveni 30 miljardi. Tātad uh, tirsniecības attiecības mm, tā ļoti mm, integrētas Eiropas Savienības rutīna, īpaši runājot par izēvielām, piena, piena produktiem Eiropas Savienības valstīs, un tā kā mēs tiešām arī svinam iekšē tirgus dzimšanas dienu šogad man šķiet, ka bija svarīgi to atzīmēt. Protams, pārstrādātāji ir ļoti saistīti ar ražotājiem, un šī sastarpēja atkarība ir ļoti svarīga tirgus labam līdzsvaram. Kā jau izskanēja, komisija, parlaments un padome jau ir pagarinājuši normatīvu ietvaru runājot par um, izstāsmes un mārķēšanu. Tur tagad eh, parādās papildu nosacījumi, lai pasargātu patērētāju. Ir daudz brīvprātīgo schēmu, ir arī pēdējais akts par um, izēvielu um, izcelsmes marķēšanu, kas ir svarīgs papildus elements. Bieži izskan, ka nozarei nepatīk būt caurskatāmai un sniegt informāciju par izcelsmi. Tā nav patiesība. Uh, uzņēmumi aizvien vairāk informē patērētājus, kā jau izskanēja iepriekš, bet, lai to darītu, tad nepieciešami trīs kritēriji - patērētāju interese, kas nevienmēr ļoti homogēna, tad eh, vēlme maksāt, patērētāji nav gatavi vienmēr par, par informāciju maksāt. Uh, Un um, tad uh, tam vajadzētu būt uh, saskaņotam, um, sastarpēji izmantojamam um, posmam visā šajā ražošanas ķēdē, kas arī uh, praksē nevienmēr ir viegli. Mm, mēs runājam par 11,5 miljārdiem gadā mm, darbības izmaksas, tā kā, protams, uh, ir vēlme veicināt eh, šo reģionālo vietējo eh, pārtiku un dzērienus eh, Eiropā un arī pasaulē. Mēs esam vislielākais eksportētais, kā jau pieminēju. Ja paskatiesimies uz obligātajām norādēm, viss sākās ar um, Francijas pieredzi viņam tika īstenot vairāk pilotu projekti, un uh, mēs redzam, ka pasākumi atšķiras uh, attiecībā uz uh, termiņu, laika grafiku un um, veikto novērtējumu, ietekmes novērtējumu. Bet nu, tagad ietekmes novērtējumu parādīsies šī gada beigās, un mēs šo ietekmi varēsim labāk saprast. Uh, Runājot par ietekmi uh, uz tirzniecību un uzņēmēju darbību, uh, šī ietekme ir um, uh, ļoti ātra, jo ražotājam jāpielāgojas, jāpielāgo visa šī ķēde un sava infrastruktūra. Uh, Nu, kaut arī ir šī sastarpējā atzīšanas klauzula, mm, tomēr var noteikt eh, ražošanas renacionalizācija. Teiksim, Francijā gaļas ražotāji importē gaļu, eh, lai eh, to, teiksim, pagatavotu Francijā, bet viņi, viņiem tagad nepietiek gaļas, franču gaļas. Mm tieši mazumtirdzniecībā tagad ar to rodas problēmas ar cūgaļu no Francijas. Mēs uh, redzam, uh, ka imports ir samazinājies uh, par 20% dažos gadījumos un respektīvi samazinās dažu uzņēmumu ieņēmumi. Un tas ir tāpēc, ka bija jāpielāgo piegādes ķēde, bija jānošķēra atsevišķi elementi ražošanas sistēmas, uh, lai uh, uh, izpildītu visus kritērijus, lai samazinātu arī pārtikas atkritumus. Mm, es atgriezīšos pie ietekmes novērtējuma, bet tas, ko izstāstīju pagaidām, tas var kaitēt konkurētspējai. Tāpēc uh, izēvielu cenas uh, sadārdzinās, uh, tas var ietekmēt arī patērētāju cenas, kas varētu palielināties. Uh, notiek diskusijas ar mazumtirgotājiem jau tagad. Uh, viņi var ciest visvairāk, nevis pārstrādātāji vai ražotāji. Nu, mēs vēl neesam droši, bet tas tā var notikt, un sistēma var nonākt zem liela spiediena. Uh, īpaši cieši uh, kom, uzņēmumi perifērijā, mazi uzņēmumi un uzņēmumi, kas vairāk izmanto izēvielas. Komisijas ietekmes novērtējumi pirms pāris gadiem jau sniedza dažu informāciju. Mēs teiksim, uh, redzam 15-20% uh, paaugstinājumu darbības izmaksās eh, produktiem, kas satur gaļu, un uh, eh, 45% paaugstinājumu uh, attiecībā uz piena, pienu vai piena produktiem. Tā kā uh, tie tādi piemēri, Beļģijā samazinājies piena eksports uz Franciju, pēc Francijā pieņemta dekrēta, teiksim, pirmo 12 mēnešu laikā šis samazinājums bija 17,7%. Es tagad runāju par pienu, bet arī piena pulveris, arī šāds uh, eksports no Beļģijas uz Franciju praktiski ir pilnībā izzudis. Tā kā jūs redzat, kas notiek, kad tiek īstenota šāda nacionāla, nacionāli obligāta uh, pieeja, kā tā var ietekmēt tirzniecību un situāciju Eiropas iekšējā tirgu. Tas pats skar Vāciju, eh, tātad eh, eksportus no Vācijas uz Franciju un arī Zviedriju, kur eksports no Zviedrijas uz Franciju mm, gaļas produktu eksports ir samazinājies par 30%. Nu, tāda reāli piemēri. Nu, tad ir arī juridiski aspekti un citas bažas, piemēram, FIK regula. Uh, valstīm jāsniedz pierādījumi par saikni starp kvalitāti un izcelsmi. Neviena valsts šādus pierādījumus nesniedz. Te būtu jādemonstrē uh, arī ietekme uz patērētājiem, bet vai šeit mēs rūpējamies par patērētājiem, vai mums te ir citi mērķi. Ir Spānijas dekrets, kas uh, apgalvo, ka viņam šie pasākumi ir protekcionisma dēļ. Lūk, tad acīm redzot, šāds ir šo pasākumu mērķis. Tad jāskatās uz uh, tiesiskuma ievērošanu. Dažas valstis, uh, Itālija, Rumānija, piemēram, ir pieņēmušas likumdošanu, nepaziņojot par to Eiropas Savienībai. Un tas neatbilst procedūram, kas mums ir ēs līmenī. Tad ir arī starptautisks eh, elements. Starptautiskie tirdzniecības partneri Kanāda nav ļoti apmierināti. Kanāda pagājušo nedēļu pat izteicās par uh, vēršanos PTO attiecībā uz uh, Itālijas uh, makaroniem uh, un to situāciju, tā kā tas nav labi. Tad arī jāziņo PTO par šiem dekrētiem, kas nevienmēr notiek kas varbūt nevienmēr ir viegli. Mums arī nav viegli saglabāt pārskatu par situāciju, kad tur ir daudz bažu un neizpratnes. Jo pieminēja ietekmes novērtējumu, ko līdz šim ignorē eh, daži kolēģi, taču izmaksu elements un tad arī ietekmē uz uzņēmē darbību un mūsu Eiropas sektora um, un piegā, piegā, piegādas ķēžu uh, konkurētspēja. Tad mums ir izēvielu ingredientu izcelsmes marķēšana. Es tajā neiedziļināšos, būtu labi redzēt harmonizētu pieju šajā, šajā nozarē, bet eh, sagaidām, ka tas varētu būt nacionālo pasākumu beigas jo nacionālo un ES līmeņa pasākumu līdzās eh, pastāvēšana nav vēlama uzņēmumiem. Daži uzņēmumi, kas ir eh, ieviesuši nacionālos dekrētus, eh, tieši atsaucas uz to, ka nacionālos dekrētus neturpinās, ja eh, tiks īstenoti ēs līmeņa pasākumi attiecībā uz izēvielu ingredientu izcelsmes mārķēšanu, kas šobrīd arī notiek. Uh, pastāv zināma neskaidrība. Pagaidām mm, tie visā, ticībā, uz nozari, mm, kā palīdzēt uzņēmumiem, lai uzņēmumi vieglāk varētu īstenot šo uh, regulējumu. Pārtikas produktu piegāžu ķēdes neapstājas pie robežām. Neviena valsts Eiropā nav pašpietiekama runājot par pārtiku, mēs esam atkarīgi viens no otra. Uh, piegāžu ķēdes eh, ir izveidotas tādā veidā, ka tās ir efektīvas, eh, ka tiek apkarota eh, pārtikas izšķiešana, ka produkti tiek ilgspējīgi, ka tiek izmantoti sezonas produkti. Un, ja mēs tagad izvēlamies nacionālos pasākumus, nu, tad mēs zaudējam vienoto tirgu, kas ir uh, savienības visvarīgākais elements, un galu galā neviens uh, nebūs ieguvējis īstenojot šo nacionālo pieeju, jo visi būs zaudētāji. Tas, kas mums ir šobrīd spēkā, ir diezgan visaptveroša noteikuma pakotne, kas neļauj maldināt patērētāju, uh, lai izvairītos no nepatiesiem uh, apgalvojumiem par produktu izcelsmi. Mm, tur, kur tas ir izdarāmi, iespējami, uh, tad operatori arī informē patērētāju. Tad labāk būtu veicināt augstas kvalitātes produktus brīvprātīgā veidā un sadarboties, nevis apkarot vienam otru. Paldies, un nākamais runātājs ir Kāra Kungs, lūdzu. Desmit minūtes. Buongiorno tutti, uh, avrei bisogno della... Labdien visiem! Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Labdien, paldies par ielūgumu. Es esmu Paulo Kārra, esmu Nacionālās rīsu aģentūras priekšsēdētājs no Itālijas un gribu pateikties par iespēju šodien runāt par Eiropas un konkrētāk Itālijas rīsiem, runājot šīs diskusijas ietvaros par marķēšanu. Tikai pavisam īsi atgādināšu, ka mm, Eh, šī aģentūra, Rīsu aģentūra Itālijā ir eh, publiska aģentūra, kur uzrauga Itālijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija, un mūsu uzdevums ir aizsargāt nacionālo rīsu ražošanu, bet arī mums ir pētniecības centrs, kurā cenšamies rast risinājumus, eh, lai nodrošinātu ilgtspējīgu rīsu audzēšanas nozari. Mēs esam organizācija, kurā ietilpst gan rīsu audzētāji, gan apstrādātāji. Itālija ir lielākais rīsu ražotājs Eiropas Savienībā. Mēs ražojam 52,2% no Itālijas rīsu. Uh, pēc tam nāk Spānija, Portugāla, Grieķija, Francija, Rumānija, Bulgārija un Ungārija. Un tomēr Itālijas rīsu ražošana sastāv tikai 0,2% no visas pasaules rīsu ražošanas apjoma. Viena no īpatnībām Itālijas rīsu ražošanā ir tāda, ka ir rīsu šķirnes, kā Karnalori, Arborio, Violone eh, un citas ir kļuvušas tādas par kā tādiem zīmoliem. Un gribu atgādināt arī to, ka Eiropas komisija atzina, eh, ka Eiropas rīsi ir eh, publisks labums no vidas perspektīvas. Rīsi, kas ir audzēta Eiropas Savienībā, ir ilgspējīgs produkts, runājot par vīdes aspektiem, un ir arī produkts, kas eh, ir veselīgs patērētājiem. Un eh, par to, eh, par, to nevar nevienmēr teikt par importētiem rīsiem. Esam saņēmuši brīdinājumus par to, ka uh, tad no Eiropas pārtiks nekaitokuma iestādes par to, ka importētie basmati rīsi bieži vien satur fungicīdu um, paliekas, uh, jo īpaši karbedanzīma paliekas, kas ir aizliegts Eiropas Savienībā. 2006. gadā um, Eiropas un Itālijas rīsu sektors saskalās ar problēmām um, no ASV importētu rīsu dēļ, kurā tika konstatēts paliekas no neatļautiem ģēmo produktiem. Un Itālijas uh, rīsu audzētāju um, reakcija toreiz bija vienoties par vienotu zīmolu, redzat šeit šo logo, kur ir zaļš, balts un sarkans rīsu grauds. Uh, Un uh, šis zīmols ir Riso Italiano, un mūsu aģentūra to pārvalda. Un līdz pat šai dienai šis zīmols garantē Itālijas rīsu kvalitāti un arī izcēlesmi. Es domāju, ka tā bija ļoti laba reakcija uz problēmām, kas bija saistīts ar ievestajiem produktiem, kam bija konstatēts paliekas no ģēmo. Un tagad runājot par Eiropas rīsiem Eh, es, protams, pievēršos jo īpaši Itālijas rīsiem, jo tā nav prece. Ir ļoti dažādi rīsu veidi un eh, tiek audzēti konkrētas rīsu eh, šķirnes, tiek audzētas, lai uh, gatavotas konkrētas ēdienas. Piemēram, priekšrisoto ir īpaši rīsi un tā nav prece. Rīsi, kas tiek audzēti Eiropas Savienībā, uh, tomēr nesen saskārās ar draudiem, jo aizvien vairāk tiek ievesti rīsi, neievēcot muitas nodevas. Un pēdējos desmit gados šis pieaugums ir bijis 50%, un 25% no rīsiem, kas ir importēti Eiropas Savienībā, nāk no valstīm, kurās uh, pilsoņtiesības un vidas tiesības netiek ievērotas, piemēram, tādas valsts kā Kambodža, un es aicinu jūs izlasīt dokumentu, kuru Eiropas komisija pasūtīja no Development Solutions, un tur ir uh, runa par rīsiem un cukuru, un uh, te tiek piesaistīti arī cilvēktiesību pārkāpumi. Un 31. janvārī Rise International organizēja savu otro fórumu par Eiropas rīsiem, un tur eh, cita starpā eh, parādījās nepieciešamība ievērot apusējību, runājot par darbņēmēju un vides tiesībām, runājot par importētajiem produktiem. Itālijas rīsi saskars arī ar šo te problēmu Uh, ka ir nosaukumi, kas izklausās itāliski, piemēram, arborio rīsi, kā jūs redzat šajā attēlā, kas ir paredzēti risoto gatavošanai, bet šajā uh, paciņā patiesībā nav Itālijas rīsi. Šeit tiek uh, teikts, ka tas ir, uh, tie ir arborio rīsi, bet patiesībā tie nav rīsi, kas tiek izmantot risoto razošanai, kā jūs redzat no šīs uh, Eh, šī attēla uz iepakojumu. Tie ir īsi, kas drīzāk ir noderīgi citu ēdienu gatavošanai. Tas bija tāds kā ievads, un tagad pievērsīšos savas prezentācijas secinājumiem. Itālijas rā, rīsu audzētāji lielā mērā atbalsta uh, izcelsmes um, marķējumu, un lai tas būtu obligāts marķējums, ir arī tādi rīsu audzētāji, uh, kas neuzskata, ka obligāta marķēšana ir svarīga. Um, viņi uzskata, ka ar to nepietiek, lai atrisinātu problēmas sektorā, kas atšķir Itālijas uh, ražotājus un varbūt arī Eiropas ražotājus no uh, rīsu slīpētājiem, ir tas, ka uh, rīsu slīpētāji galvenokārt atbalsta la, um, labprātīgu, brīvprātīgu marķēšanas sistēmu. Tātad Itālijā mēs runājam par to, uh, Uh, par kādu sistēmu tad iestāties. Paldies, un tagad uh, Nikola Kopulū no Eiropas komisijas. Lūdzu, jums vārds. Yes. Oh. Thank you very much. Jā, paldies, liels paldies priekšsādātais kundze, un gribētu pateikties arī komitejai par to, ka jūs ielūdzāt man uz šo viedokļu apmaiņu par uh, ieviešanas regulu. Uh, um, un tā tikai pirms dažām dienām tika pieņemta. Šodien dzirdējām vairākas lietas par šo ieviešanas tiesību aktu, kāda būs ietekme un uh, to, vai tas uh, sasniegs patērētāju cerētos mērķus, un mēs dzirdējām arī par to, kādas uh, ir vēlmes risināt jautājumu par obligāto izstāstus marķējumu Eiropas Savienības līmenī. Ir interesanti atcerēties, kāds, kāda ir priekšvēstura šim ieviešanas tiesību aktam, jeb īstenošanas tiesību aktam. Eh, tas ir dā, garu diskusiju rezultāts, un šīs diskusijas sākās jau iepriekšējās eh, komisijas mandāta laikā. Uh, Kad pārtiks informācijas eh, regula tika pieņemta, tad eh, izcelsmes mārķējums bija viens no galvenajiem un kontroversiālākiem strīdīgākajiem punktiem diskusijās. Tas sašķēla gan šeit parlamentu, gribētu teikt, gan arī dalību valstis. Galu galā kompromiss bija tāds, ka eh, tiek stiprināta Eiropas Savienības noteikuma pirmo reizi ir izcelsmes marķējuma definīcija, kas atsaucas uz muitas kodeksa definīciju, un esam ieviešuši arī obligātu izcelsmes uh, marķēšanu zināmajiem gaļas veidiem. Bija diskusijas par uh, obligātu izcelsmes marķēšanu citām pārtiks kategorijām, bet tas netika saglabāts un uh, komisijai bija jāsniedz virkni ziņojumu, lai izpētītu obligātas izcelsmes marķēšanas īstenojamība, jo īpaši eh, gaļas sastāvdaļām, pienam, piena sastāvdaļām un um, galvenajām sastāvdaļām pārstādātos pārtiks produktos. Šo ziņojumu rezultāts, kā jau to minēja um, Berg, bija tāds, ka jā, izcelsmes marķējumam ir pozitīvs rezultāts, ir lielāka caurskatāmība patērētājiem, tas pozitīvi ietekmē arī uh, vietējo ražošanu un uh, Eiropas Savienības lauksaimnieku intereses tas aizstāv, bet tam var būt arī negatīvi ietekmi, piemēram, uh, uz iekšējo tirgu un tas rada arī administratīvo slogu um, pārtiks uzņēmumiem un arī izmaksas. Un tāpēc komisija secināja, ka šāda te kombinācija starp uh, pastāvošo obligāto izstādes marķējumu zināmām precēm uh, un um, brīvprātīgu izstādes marķējumu Eiropas Savienībā ir labs noteikumu kopums, kas var sniegt nepieciešamo caurskatāmību tirgū. par citu tematu, e, proti nevis par obligāto marķēšanu, tika ieviests cits noteikums, kura mērķis bija nodrošināt, e, lai tad, kad tiek izmantota izcelsmes norāde, lai e, reklamētu produktus Eiropas tirgu, tad nedrīkst maldināt patērētājs. Tirgu ir jāsniedz patiesa informācija, un tāpēc pārtiks informācijas regula ieviesa prasību, uh, gadījumos, kad tiek norādīta izcelsme brīvprātīgi, norādīt arī uh, pamat uh, sastāvdaļas uh, izcelsme, ja tā ir atšķirīga no galīgā pārtiks produkta izcelsme. Var vienkārši norādīt šo atšķirību, nenorādot precīzu informāciju, bet vienkārši norādot, ka galvenā sastāvdaļa nav tās pašas izcelsmes kā viss pārtiks produkts. Un šīs uh, īstenošanas tiesību akts bija paredzēts to pieņemt jau 2013. gadā, lai tas sāktu darboties ar 14. gadu, tāpat kā pārtiks eh, informācijas regula, bet tas tika pieņemts tikai pirms dažām dienām. Tas nozīmē, ka um, bija būtiska kavēšanās, eh, un tas bija tāpēc tieši, ka šis eh, temats ir tik strīdīgs, un ka bija šie tie atšķirīgie viedokļi, ar ko saskārās komisija, mums bija jāatrod labs risinājums. Uh, Šis īstenošanas tiesība akts attieksies, eh, tātad stāksies spēkā 2020. gadā pārtikas ražošanas uzņēmumiem būs pārējais periods, lai pieņēr, piemērotos jauniem noteikumiem, un tur ir paredzēta zināma elastība, ir saraksts ar geogrāfiskajām zonām, uz kurām var atsaukties izcelsmes norādes attiecībā uz pamat izēvielu. Uh, Un ir arī vadlīnijas par to, kā šī informācija ir jānorāda, lai tā būtu saskatāma, saprotama, lai tur būtu iekļauta arī norāde e, uz to, no kurienes tad ir e, šis gala produkts. Neskatoties uz īstenošanas likumdošanas akta pieņemšanu, uh, vēl ir pieņemti nacionālie pasākumi. Jā, patiešām virkne dalībvalsti, ja nemaldos septiņas, ir informējušas mūs par to, ka ir pieņemti nacionālie lieteikumi, kas nosaka obligātu izcelsmes marķēšanu gaļas un piena produktiem. Tas bija, eh, tie bija tie pasākumi, par, kuru, par kuriem eh, komisija tika informēta. Un šie bija tādi eksperimentāli pasākumi ar ierobežojumu laikā. Lielākā daļa no tiem beigsies vēlākais 2019. gadā. Un dalībvalstis ir apņēmušās sniegt komisijai ziņojumu, kas uh, precizē skaidro, kāda tad ir bijusi šo te nacionālo noteikumu ietekme uz patērētājiem, bet arī uz vienoto tirgu un tirzniecību kopumā. Komisija, tad, kad mēs saņemsim šos ziņojumus, mēs noteikti izpētīsim šos ziņojumus, un tad mums būs jāraugās, ko tad tas īsti nozīmē tālākajā politikas attīstībā Eiropas Savienības līmenī. Gribētu precizēt, ka pasākumi, nacionālajie pasākumi eh, beigsies un nav paredzēts, ka tie automatiski turpināsies. Tātad, ja dalībvalsts vēlētos turpināt paturēt spēkā šos noteikumus, tad tas nozīmētu, ka atkal būtu jāinformē Eiropas komisija. Tā ir, ka ne visas dalībvalsts ir izvēlējušās šādu rīcību, jo šī attīstība arī atspoguļotās diskusija, kas mums bija pirms vairākiem gadiem, tās dalībvalstis, kuras bija par obligātu izcelsmes mārķēšanu, uh, un bija vīlušās uh, komisijas ziņojuma rezultātos, un arī uh, vīlušās par to, ka ieviešanas uh, tiesību akts uh, um, kavējas, tās arī ieviesa šos pasākumus, bet tas nav pasākums, kas skartu visu Eiropas Savienību. Tas arī viss, ko es gribēju teikt, un es gribētu piebilst, ka komisija jau ir apņēmusies sadarboties ar dalību valstīm, lai sniegtu paskaidrojumus uh, par uh, problēmām, par jautājumiem, kas ir skai, saistīti ar jaunā īstenošanas tiesību akta uh, ieviešanu. Paldies mūsu viesiem, tagad došu vārdu kolēģiem, viņi varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Jau vairāk kolēģi ir pieteikušies, bet kurš vēl grib pieteikties. Ja vēlaties runāt, tad eh, lūdzu piesakieties. Erdoš kungs pirmais runātais, lūdzu. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt előadók. Tisztelt. Paldies, godātie kolēģi, godātie eksperti. Vēlējos jums atsaukt atmiņā, ka 1. martā mēs pieņēmām medus regulu un četras piekdēļas deputātu to atbalstīja. Sagaidām no komisijas un dalību valstīm arī konkrētu rīcību, lai būtu iespējama godīga, kvalitatīva medus tirzniecība un lai notiktu aktīva cīņa pret krāpniecību, ņemot vērā arī produktus, kas tiek importēti no trešajām valstīm. Ir, piemēram, pat tādi tirgoņi, kas atšķaida medu, tādā veidā krāpjot patērētājs. Un kāds paziņa man ir stāstījis, ka situācija kļūst aizvien ļaunāka. Viņš ir um, pats um, biškopis, viņš teica, ka arī sveķi tiek jaukti klāta medumu un cita veida produktu. Magyar akácvīzet nem magyar. Un uh, tiek jaukts arī importēts uh, ārvalstu medus ar Eiropā ražotu medu. Piemēram, tad ir iespējams arī Ungārijas akāciju medu iepirkt par lētāku cenu nekā citu mm, ziedu medu Ungārijā. Tas patiešām atstāja ļoti nelabvēlīgu ietekmu uz tirgu. Mums uh, ir jāsaprot, kādas normas nāktos ievērot, lai mūsu patērētāji būtu aizsargāti, lai viņi varētu piedāvāt simtprocentīgus Eiropas produktus, nevis kaut kādus atšķaidījumus vai patiešām izcelsmes norādes uh, drīkst arī turpmāk izmantot brīvprātīgi. Ko tad darīt, lai cīnītos pret šādiem viltojumiem, lai no Eiropas tirgus padzītu šādus viltotus arī medus izstrādājumus? Paldies! Thank you very much! Paldies, Evansas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribēju sirsnīgi pateikties visiem ekspertiem. Man ir uh, daži jautājumi par rīsiem, ka Rokungs uh, nu pat uzstājās ar prezentāciju. Esam ļoti satraukti kopīgi ar Paulo de Castro uzrakstījām vēstuli komisārē Malstrēmē, uh, sagatavojām to februārī, viņa atbildēja tikai aprīlī, tad mēs uh, vēl papildu jautājumu uzdevām un jau un saņēmām atbildi tikai maijā. Kopako Pēga mums jau informēja par problēmām rīsu sektorā. Jā, ir daudz valstu, kur tiek ražot rīsi, cevišķi Āzijā, Kambodžā, mm, Mjaņmā. Um, Un e, ņemot vērā šo Everything but Arms programmu, visi izņemot ieročus, e, ir ārkārtīgi lielas deformācijas tirgū. Un tas nelabvēlīgi ietekmē Eiropas ražotājs. Un, ja mēs runājam par e, ražots Spānijā, ražots Itālijā, vai ar šo marķējumu vien ar uh, izcelsmes valsts norādi būs gana, lai pasargātu mūsu produktus. Varbūt, ka vajag tur eh, arī vēl padomāt par kaut kādām īpašām atbalsta programmām. Mūsu pilsoņiem ir tiesības zināt, no kurienes nāk rīsi, ko viņi pērk. Ja mēs runājam par Made in Italy, ražots Itālijā, marķējumu, uh, Tas neko daudz nenesīs, ja, piemēram, eh, cilvēki patiešām nebūs motivēti pirkt vietējos ražojumus. Es kā spāniete esmu secinājusi, ka, piemēram, Valencijas reģionā rīsi ir pilnībā pazuduši, tie vienkārši vairs netiek kultivēti. Andalūzijā, Mursijā, uh, Nekad nav domāts uh, tīcīs par rīsu kultūras glābšanu. Paldies, Andrija kungs, paldies, priekšsādātājs kundze. Nē, esmu pārsteigts par komisijas atbildi. Mēs jau esam uh, pieraduši pie šādām atbildēm mēnešu laikā, bet, jā. Uh, ja, Mums bija arī zināmas cerības Eiropas līmenī, bet jūs īstenībā nesat ņēmuši tās vērā. Ja mēs runājam par šīm astoņām teritorijām Eiropā un par eh, notikušajām kontrolēm, tas tomēr ir pārsteidzoši. Tas, kas tagad notiek, norisinās ļoti ātri - tehnoloģiskais progress, klimata pārmaiņas un viss pārējais. Ir jāsaprot, ka arī lauksaimniekiem ir papildus problēmas, un uh, komisija joprojām turpina iet pa iemīto taciņu, it kā nekas nebūtu noticis, bet eh, ir jārīkojas steidzami. Patērētāji ir ļoti prasīgi, paģēroši, arī eh, runājot par produktu izcelsmi, un ļoti daudzi, ļoti eh, arī bieži runā par savu veselību, par to, ko viņi ēd, ko viņi pērk, ir ārkārtīgi daudz slimību, kas ir tiešā veidā saistīts ar patērēto pārtiku, arī aizkūņģa dziedzē, raudzēju un tam tam līdzīgi. Es patiešām atvainojos, bet nu nevar visu laiku tikai kaut kādas standārta atbildes dot. Jūs šķiet neapzināties, cik tas viss ir uh, neatliekami. Un ja tiek. Uh, Mm, izvērtēt rezultāti, ir jāpiedāvā arī kaut kāda risinājuma, bet man šķiet, ka pilsoņi uh, patiesībā ir ļoti uztraukti, un jūs to neņemat vērā. Jūs neņemat vērā to, ka ir jādarbojas daudz ātrāk, bet nu tie nav kaut kādi nesvarīgi jautājumi. Priekšsēdētais kundzes atvainojas varbūt, ka izsakos tik skarbi, bet izcelsmes norādes neatiecas tikai uz produktu izcelsmi. Mēs runājam par 500 miljoniem patērētāju, par viņu veselību, par viņu interesēm. Un šeit kundze no komisijas tiek eh, tikai pateicis, ka jā, pātrinās eh, komisija savu darbību procesa laikā. Paldies, un tagad Dorf Vanakungs. Paldies, es gribēju atsaukties uz eh, kolēģis Herons, es teikto. Izcelsmes norādes, protams, var būt ļoti liela priekšrocība. Bet ir, protams, daudz valstu, no kurām tiek importētas uh, preces. Uh, no Kambodžas, piemēram, nu vai pat, tas patiešām ir normāli. Kambodža galīgi nav demokrātiska valsts. Es uh, pats pirms dažiem mēnešiem tajā biju. Vēl ļaunāk ir tas, ka Kambodžā ir ļoti ātra izaugsme. Un ja mēs runājam par uh, Everything But Arms sistēmu, nu tā diez vai joprojām drīkstētu to izmantot. Nevajag tagad gaidīt ilgus gadus pirms sākt rīkoties. Es, Alaž, esmu aizstāvējis šo principu Everything But Arms, bet uh, apmeklējot Kambodžu un citas valsts Dienvidu Austrumāzijā, uh, Un paskatoties uz tur notiekošo, mēs saprotam, ka šis, šie importētie rīsi rada liels grūtības vietējiem rīsu audzētājiem. Ir arī nulles um, importu tarifi, noteikti sistēma ir uh, jāreformē. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Kādenbachs kundze? Sirsnieks, paldies uh, par šiem izklāstiem. Domāju, ka varu um, turpināt uh, tagad uh, nekavējoties Dorfmana kunga teikto. Eiropas Savienības um, projekts ir uh, jāizvērtī. Mēs tik daudz runājam par veselības politiku, tirzniecības politiku, vienoto tirgu. Uh, Bet tieši tie jautājumi, par kuriem mēs spriežam šodien, nav iedalām kaut kādās grupās vai kategorijās. Domāju, ka eh, produktu izcelsmes norādes var mums eh, palīdzēt atkal pietuvināties pilsoņiem. Pilsoņi varēs eh, pirkt produktus, apzinoties, no kura reģiona tie nāk. Uh, Tādā veidā, piemēram, pērkot uz vietas ražotus produktus, kas nav uh, transportēti lielos attālumos, patērētāji arī uh, kaut ko darīs vīdes, ekoloģijas labā, tiks uh, celta dzīves kvalitāte reģionā, radītas darba vietas. Nu, tā tad izvēltos uz vietas ražotus produktus šī ķēdīte un. Pa, pastarpināto jomu eh, veicināšana ir ļoti gara. Mēs runājam par vīdes politiku, tīrzniecības politiku, eh, veselības politiku. Tādēļ mums ir nepieciešams šīs norādes, citādi es kā patērētājs nevaru pietiekami labi veikalā izvēlēties. Tam nav nekāda sakara ar protekcionismu. Uh, mēs varam pateikt, um, ka mēs kā patērētāji un patērētājs vēlamies saglabāt konkrētus rūpalus, konkrētas lauksaimniecības jomas vienā reģionā, saglabāt tur darba vietas, uh, garantēt ekoloģisku lauksaimniecību, īsas uh, pārvadāšanas ceļus, lai uh, šāda iespēja, lai šāda izvēle būtu dota, un tādēļ nepieciešama arī atbilstoša likumdošana, lai mūsu patērētāji būtu labāk informēti un varētu izdarīt pareizo izvēli, iepērkoties pārtiks produktu veikalā. Paldies! Un tagad pēdējais runātājs Dekāstro kungs. Paldies! Man ir daži papildus komentāri. Protams, patērētājiem ir jāzina, ko viņi izvēlas. Mums gan nevajadzētu viņus kaut kādā veidā ietekmēt, ietekmēt viņu izvēli, vajadzētu viņus vienkārši informēt par visām produktu īpašībām. Tas jau tika pieminēts pirmajā ekspertu panelī, tika runāts arī par dažādām norādēm, kas zināmā mērā var ietekmēt arī uh, Uh, patērētāja izvēle, tika pieminēta arī tā sauktā luksofora sistēma, bet nevajag mēģināt ietekmēt patērētājus. Es um, varu uzslavēt komisijas veikumu. Tā nav vaļojusies, tā savu darbu ir darījusi, arī lauksaimniecības komiteja ir daudz strādājusi. Bet komisija nevienmēr ir pietiekami daudz ņēmus vērā to, ko darām mēs. Kolēģi pareizi norādīja, mums ir um, jāpiedāvā patērētājiem izvēle, un lai viņš šo izvēli var uh, veikt pēc iespējas uh, labāk esot informēti. Erdoša kungs pieminēja šeit medus, piemēru. Mēs varam minēt arī citus produktus, piemēram, tomātu mērci, kas ir ļoti populāri Spānijā, Portugāle, Itālijā. Ir uzņēmumi, kas importē, piemēram, tomātus no Ķīnas, bet, nu, tad tie tiek pēc tam sapildīti pudelēs uh, Itālijā vai Spānijā un pārdot kā uh, vietēji Eiropas produkti. Uh, Tas viss ir jānorāda uz iepakojuma. ir arī ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar to pieredzi, kas ir gūta astoņās valstīs, kur bija šie brīvprātīgie marķējumi. Food and Drink Europe runāja par 45% papildus izmaksām, lai varētu uh, ieviest visus jaunos marķējumus. Ņemot vērā to, kas notiek Itālijā, nu es teikšu, ka šie skaitļi ir stipri pārspīlēti. Es nezinu, kādas aprēķina bāzes jūs šeit izmantojāt. Es saprotu, ka ne visi par visu ir vienisprātis, bet mums ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs ir jāapzinās, ko vēlas mūsu pilsoņi, mūsu patērētāji. Paldies kolēģiem, tagad došu vārdu ekspertiem, lai viņi varētu atbildēt uz kolēģi jautājumiem. Varbūt, ka tagad apgrieztā secībā mēs varētu sākt atbildes uzklausīt, tagad komisija, tad pārmaiņas pēc varētu pirmā uzstāties. Paldies! Uzreiz reaģēšu par medu runājot. Ķīnas eh, un Eiropas eh, medus eh, jaukšana. Pēc kāda principa mums ir jāvadās visi pārtiks produkti, kas ir atzīti par nekaitīgiem, var nonākt tirgū. Mēs izcēlesmes norādes nevaram izmantot, lai radītu tehniskas barjeras tirzniecībai. Ja būs obligāti jānorāda produkta izcelsme, mēs nevaram teikt, ka mēs vēlamies izvairīties no Ķīnas medus uh, parādīšanās tirgu. Ja šis produkts ir atcīts par nekaitīgu, to droši var importēt un tirgot Eiropas tirgū, bet ir, protams, jāgarantē, lai patērētājs saņemtu visu nepieciešamo informāciju un apzinātos, kādu produktu viņš pērk, vai viņš pērk Ķīnā ražotu izstrādājumu vai tomēr Eiropā ražotu. Tādam ir jābūt uh, norāža norma pamatojumam. Varbūt tagad sākumā Reaģēšu uz Andriju kunga teikto. Nu, es neuzskatu, ka jūs bijāt pārāk skarbs, drīzāk negodīgs savos izteikumos. I, jā, es ļoti labi saprotu jūsu sarūktinājumu. Jūs ticat, ka ir iespējama pilnīga caurskatāmība un arī labi rezultāti. Uh, bet uh, varbūt, ka vajadzētu to visu aplūkot tādā plašākā kontekstā. Kopš 1975. gada ES tiesa izcelsmes norādes marķējumus ir uzskatījusi par šķērsli uh, vienotajam tirgumu. Tāda ir bijusi arī komisijas pozīcija un likumdošanas ietvars Eiropas Savienībā, bet ir notikusi milzīga evolūcija gan likumdošanā, gan politiskajā arēnā Eiropas Savienības teritorijā. Tagad daudz atklātāk tiek runāts par izcelsmes norādēm, panāktais progress ir patiešām ievērojams, revolucionārs Arī Kanāda nav palikusi vienaldzīgi ņemot vērā mūsu jaunos likumdošanas priekšlikumus. Mums tad, tad ir jāsaprot, ko darīt. Uh, vai mēs varam izpildīt pilnīgi visu, ko vēlas Eiropas Savienības patērētāji. Mums ir jāņem vērā arī dažādi starptautiskie līgumi, piemēram, ir vienotais tirgus, ir patērētāja vēlmes, un tad ir arī starptautiskā tirzniecība. Mēs nevaram tā vienkārši attiecībā uz visiem pārtiks produktiem ieviest obligātos marķējumus. Mēs pat nerunājam par saistošu marķējumu, Mēs runājam par saistošu marķējumu, kas izriet no brīvprātīgām marķēšanas uh, normām. Pieci gadi ir pagājuši pie tā strādājot, ne jau tādēļ, ka mēs būtu bijuši pārāk gausi, bet mēs visu ļoti nopietni gribējām analizēt, uh, lai nebūtu arī nekādu uh, kropļojumu tirgu. Mēs gribam arī piedāvājot jaunu likumdošanas priekšlikumu, nākt klajā ar kaut ko tādu, kas būtu paprātam gan dalību valstīm, gan arī līdz likumdevējam. Līdz uh, šim brīdim neesam vēl saņēmuši ziņojums no dalību valstīm, bet, kad tas notiks, tad mēs ļoti rūpīgi ar tiem iepazīsimies. Paldies! Paldies, Kārokungs! Respondola. Atbildot uh, Evas uh, kundzei un uh, eh, reaģēt uz dažus uh, citus mm, komentārus, uh, tika atgādināts par sanāksmi šī gada 23. janvārī Eiropas rīsu foruma ietvaros, un es esmu optimistisks. 2013. gadā Nu, komisija runāja par importu ar nulles likmēm no šīm valstīm, bet pateicoties sadarbībai ar Franciju, Spāniju un citām valstīm, ar tātad visu šo valstu palīdzību varējām komisijai pierādīt, ka šie nulles likmes importi vienkārši nedarbojas. Un, un um, tagad uh, šajos dokumentos tiek piedāvāti uh, attīstības risinājumi. Mēs SPG uh, ietekmi iekļāvām aprēķinos un runājot par īsiem un uh, cukuru, konstatējām, ka tiek pārkāptas arī cilvēku tiesības. Un uh, kaut kas tur netiek vienkārši ievērots. Kambodžā teiksim, šai valstī vispār nav ja, izredža vairs iegūt šo statusu, jo mums jāpārliecinās, ka cilvēku tiesības tiek ievērotas, ka ir attiecīga infrastruktūra, iekārtas, rīsu pārstrādi, un uh, pirms pāris mēnešiem bijām uh, arī Olaf birojām, runājām par uh, ASV sūdzībām par patērētā organizācijām no Kambodžas, uh, par uh, uh, konkrētām, konkrētiem darījumiem un apgrozījumu. Un uh, to visu var pierādīt. Nu, sektorām arī var palīdzēt un var to glābt, bet jāsadarbojas, lai to izdarītu. Piemēram, runājot par kopsaucēju rīsu, uh, Mm, audzēšanai, nu, tas būtu svarīgs jau vides apsvērumu dēļ, lai pasargātu vide. Francijā, teiksim, šī vides situācija ir trausla, tur šobrīd uh, rīsi tiek audzēti un uh, um, augsnes um, um, sāls saturs šādi tiek samazināts un šādi tiek uh, iegūta labākā, auglīgākā augsne. Nu, tāds ir viens piemērs, bet nevienīgais. Un, lūk, janvārī mēs fórumu ietvaros tieši par to runājām. Runājām arī par obligātu vai brīvprātīgu aspektu. Runājām par um, savstarpējīgumu sociālajā un vidas jomā. Visi šie jautājumi ir un paliek ļoti relevanti. Nu, un daudzi lūdza uh, organizēt pat papildu kampaņu noieta veicināšanai. Es līmenī, nu, Itālijas uh, līmenī, var teikt, uh, vismaz nu, no mūsu mm, iestādes viedokļa, tagad tehniskās barjeras pārvarētas un tiks organizēta kampaņa, lai veicinātu itāļu izcelsmes produktu. Paldies, Jākops kungs! Liels paldies un paldies par interesantiem jautājumiem. Mēģināšu to visu apkopot. Visi vēlas vairāk caurskatāmības. Par to nav šaubu. Visi to apzinās. Citādi notiek ražošana segregācija. Uh, vairāk pārtikas tiek izšķiests, palielinās cenas, arī izējuma materiālu cenas, un tas nav labi. Bet tas ir arī ļoti sarežģīti. Tā kā esam tāda bezizējas situācija dažkārt, un uh, nezinām, ko darīt. Tāpēc svarīgi šos nacionālos pasākumus izskatīt detalizētāk. Svarīgi, lai komisija to darītu harmonizētākā veidā. Mm Nav labi, ja mums ir astoņi dažādi ziņojumi, astoņi eh, dažādi piedāvājumi, kā, teiksim, eh, konstatēt šo ietekmi uz patērētājiem vai uzņēmumiem. Svarīgi atzīt, eh, ka mēs te nerunājam tikai par marķēšanu, mēs runājam arī par visu šo sistēmu un tās pielāgošanu mūsu mērķiem. Uh, ja patērētāji ir gatavi maksāt par to, ja viņus tas interesē, ja tas ir izdarāmi, tad uzņēmumi ir gatavi, ir gatavi rīkoties, jo tie saskata daudzus labumus uh, tirgumu nozarei. Vajadzētu palīdzēt tieši šādiem sektoriem, kas piedzīvo ekonomiskās problēmas - rīsi, piens, tur uh, lauksāmnieki un uh, pārstrādātāji ir sastarpēji sasaistīti, tā kā jāpalīdz ražotājiem, lauksamniekiem, mm, runājot par izlasmes marķēšanu, tad eh, tieši veicināšana, augstas kvalitātes produkcijas veicināšana, tur jāizdara mm, akcents eh, visā Eiropas Savienībā, un eh, tas varētu palīdzēt labāk nekā šī iekšējā diskusija par vienoto tirgu. Paldies, un tagad Kozlovskas kundze. Paldies! Es piekrītu kolēģim. Tieši no nu, uzņēmēja darbības skatu punkta tika veiktas daudzas tirgus analīzes. Uzņēmumi cenšas darīt visu, lai palīdzētu patērētājiem. Patērētāji daudz ko sagaida, runājot par izcelsmes marķēšanu, um, un uzņēmēji gatavi to darīt svarīgi, lai tas viss tiktu normatīvi pamatots, um, ka tie ir visaptveroši noteikumi visiem uzņēmumiem, uh, nevis dažiem, kas ir īpaši progresīvi. Uh, par pielāgošanu, tai jābūt uh, samērīgai, jāskatās gan uz priekšrocībām, gan uz trūkumiem. Un, ja runa ir par obligātu risinājumu, tad uh, arī tur uh, šī analīze būtu jāņem vērām. Man šķiet, ka tieši šī, šis brīvprātīgais aspekts uh, te visvairāk var palīdzēt, uh, teiksim, ja patērētājs tas interesē. Un tas, ko komisija piedāvā regulā 1169, man šķiet, ir labs solis uz priekšu. Uh, Labi, paldies. Lielas paldies uh, par šo diskusiju. Paldies uh, pane, abu paneļa dalībniekiem. Nu, tagad uh, uh tikā Strokundze, kas ir līdzpriekšsēdētāji, kungs, kas ir līdzpriekšsēdētājs, izteiks um, noslēdzošu komentāru. Paldies! Jā, tik tiešām milzīgs paldies visiem paneļu dalībniekiem. Nu, tagad uh, esam iedziļinājušies šajā tēmā par pārtikas produktu izcelsmes marķēšanos. Uzskatu, ka parlamenta griba tagad labāk tiks e, ņemta vērā gan plenārsēdē, gan arī citos fórumos. komisija tad, tad eh, pielāgos savu viedokli un ir daudz aspekti, kas eh, jāizskata sīkāk un detalizētāk. Es domāju, ka tā bija ļoti laba iniciatīva Envi un Agri komitejām sanākt kopā un izskatīt eh, visus šos aspektus, kas interesē abas mūsu komitejas. Tagad um, vairāk apzināmies situāciju un varam. Um, darīt vairāk, lai palīdzētu patērētājiem. Tur ir daudz garāk. Uh, tas ir daudz ilgāk nerunāšu, un es vēlos pateikties visiem. Uh, es atgādinu, ka šie bija pirmdienas pēcpusdiena, un es vēlos pateikties visiem, kas ieradās, um, jo tas nemaz nebija tik viegli, jo daudzi kolēģi tikai uh, pirmdienu vakarā ierodas uh, Briselē, bet neskatoties uz to, ap